meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis. Lūdzu, ieņemiet vietas lētajās sēdvietās. Ar šo es vēlētos atklāt uzklausīšanu uzklausīsim kandidāti augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos amatā. Mogherīnī kundze, liels jums paldies, ka esat ieradusies. Ar nepacietību gaidu diskusiju. Ar, turpinājot eh, turpinot to diskusiju, kuru uzsākām jau tad, kad jūs kā Itālijas prezidentūras pārstāvi bijāt kā ārlietu ministri. Es vēlos atgādināt, ka saskaņā ar Eiropas parlamentu reglamentu parlaments izvērtē kandidātu viņu vispārējās kompetences jomā, Eiropas virzības jomā un personīgā neatkarībā. Tāpat arī vērtē uh, kompetenci un zināšanas plānotai atbildības jomā. Esam saņēmuši pa e-pastu un šobrīd mums ir arī pieejam šeit eh, atbildes rakstiskās uz jautājumiem, ko daļēji arī sagatavoja AFET komiteja. Vēlos atgādināt struktūru, kas līdzinās eh, tai, kas bija Hāna kungam. Uh, Vicepriekšsēdētāja amata kandidātei tiek dota iespēja izteikt eh, sākumu uzrunu ne ilgāk kā 15 minūtes, tālāk būs arī 5 līdz maksimums 10 minūtes eh, sanāksmes noslēgumā. Pēc ievadu uzrunas būs eh, laiks aptuveni 45 jautājumu uzdošanai parlamentu deputātiem, vispirms politisko grupu pārstāvjiem un pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem, tāpat arī SEDE, DEVE un INTA komitejām. Tātad pēc tam būs minūtes jautājums, pusotra minūte atbildēji, pusminūte papildinošam jautājumam, pusminūte atbildēji. Tie, kas ir sarakstā iekļauti, arī tiks pie jautājumu uzdošanas, tātad tālāk būs viena minūte jautājumu uzdošanai, divas minūtes atbildēm. Uzstāšanās laiks tiks sadalīts politiskā grupām piedaloties un visiem vajadzētu ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku, jo savādāk nonāksim grūtībās. Manuprāt, komisāra amata kandidāta Hāna uzklausīšanā tiki, tikām galā labi. Un, e, ja cilvēki aizrausies, es vienkārši atslēgšu viņiem mikrofonu. Ņemiet to lūdzu vērā. tā kā man ir problēmas ar balsi, es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka es tā arī rīkošos. Es jūs nebrei, nebrīdināšu, bet uh, ka tas ir jūsu pēdējais teikums vai ko, vienkārši atslēgšu mikrofonu. Tad mēs varēsim visu pabeigt laikā. Pēc debatēm komisāra amata kandidātei būs 5 līdz maksimums 10 minūtes noslēguma uzrunai, un tad es slēgšu sanāksmi. Margarīnī kundze. Mēs esam izvirzījuši liels prasības jūsu amatam. Mums ir ārējās darbības dienest, attīstība, kurai esam sekojuši pēdējos piecus gadus Es to vēlētos apzīmēt kā pārbaudas laiku, šo trīs vadošo lomu politikai. Mēs vēlēmies sasniegt sinerģiju, tad, ka augstā pārstāva vienlaicīgi ir komisijas priekšsarētāja vietniece, vicepriekšsarētāja, vadošo ārējo attiecību darbiniekus, visus nodarbinātos ārējās darbības dienestā. Un ir jāizmanto arī iespēja ārējās darbības dienestam, kas jau ir izveidots, apvienojot to ar komisijas iespējām, ar 140 pārstāvniecībām dažādās valstīs, radīt tik lielu rezultātu, lai mūs beidzot ņemtu vērā kaut vai ārlietu ministru padomē. Un ja kaut tur, kur ir uh, nepieciešama vēl vienprātība, turbūt arī intelektuālā vadība jāuzņemas, lai šajā draudiem pilnajā pasaulē iegūtu tiešām pareizu virzību uz brīvību, uz mieru mūsu kaimiņu valstīs, darīt visu, kas ir iespējams. Es uzskatu, ka šajā ļoti aizraujošajā laikā jums ir, ir radusies iespēja nonākt šajā amatā. Vēlamies jums atgādināt, ka mums priekš jums ir sagatavota vesela virkne jautājumu attiecībā uz to, par ko esam lēmuši, bet kas vēl nav īstenots, tā skaitā par parlamentārajām tiesībām. Ārlietu politika ir izpildvaras atbildība Bet parlaments runā par parlamentāru demokrātiju, par kontroli, pār informāciju, par informācijas aprit. Tāpat arī par to, ka mums ir jāratificē neuzslēgtie līgumi un mēs līdzlēmjam par budžetu. Ir nepieciešama sadarbošanās. Un pēc, es esmu optimistiski noskaņots pēc um, iepriekšējām sarunām, ka mēs varētu nonākt pie pozitīvu risinājumu. Jums jāapzinās, ka mēs liksim īpašu vērtību uz to, lai ārējās darbības dienestās atdalījums būtu trešdaļa, trešdaļa, trešdaļa, lai nav tā, ka visi galvenie ir no dalību valstīm, bet visi parastie karavīri, tā teikt, nāktu no Eiropas iestādēm. Es vēlos atgādināt, ka mēs eh, šeit esam lēmuši arī par personas iecelšanu amatā ārējā darbības dienesta eh, augstākajā vadībā ar pietiekam lielu pieredzi. Un katrā ziņā mēs esam gatavi konstruktīvi darboties. Federika Mogherini kundz lūdzu jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos angliski, atvainojos arī franču draugiem, jo uh, franču valodā ir jāizskās ilgāk un mm, angļu valodā varējuši izteikties ātrāk. It's particularly complicated and for an Italian basically impossible. Un eh, itāļu valodā izteikties ir praktiski neiespējami. Es eh, šajā jomā. Es ļoti ceru saņemt ļoti eh, interesantos jūsu jautājumus. Es varēšu arī detalizētāk izklāstīt um, savu nostāju savās atbildēs. Priekšsēdētā, jūs zināsiet, ka mēs dzīvojam ļoti grūtā, sarežģītā laikā. Uh, Mums ir 3600 upuru Ukrainā un apmēram tikpat liels ir arī no ebals vīrusu mirušo cilvēku skaits. Ir ļoti daudz dažādas problēmas gan dienvidos, gan austrumos, arī Lampedūzas situācija, kas aktualizējās pirms dažām dienām, arī globāli jautājumi. Dažkārt šķiet, ka tie ir tālu no mums, tomēr tie ietekmē mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīves. Ir jāatbild uz jautājumu, jāatbild uz tiem jautājumiem, ko uzdod mūsu iedzīvotāji šajos grūtajos sarežģītajos laikos. Un šis jautājums ir par Eiropas Savienību. Ko tad dara Eiropas Savienība? Ko mēs aizstāvam un ko mēs darām, lai pildītu savu lomu šajā sarežģītajā laikā? Pēc Lisabonas eh, līguma mūsu rīcībā ir arī mūsu eh, rīki, mūsu instrumenti, mums ir ārējās rīcības dienas, un um, nākamos eh, piecus gadus mums ir jāpavada veidojot mūsu kopējo politiku, vīziju un stratēģiju. Un tas ir mans pirmais, mans primārais uzdevums nākamajiem pieciem gadiem - tieši veidot reālu ārlietu politiku. Es zinu, ka dažiem varbūt šāda nostāja izklausīsies naiva. Varētu pat teikt, um, ka Eh, dalībvalstīm vienmēr pašām būs sava ārlietu un drošības politika. Citi teiks, eh, mums nav nepieciešama 29. ārlietu un drošības politika. Es tam varētu piekrist, eh, tāpat laikā gan visi mēs, gan arī cilvēki, kas atrodas plašāk Eiropā, saprot, ka šajā sarežģītajā laikā nav iespēja rīkoties citādi Un ja mēs nerīkosimies kopā, eh, ja mēs kopā nepildīsim savus uzdevumus un savu atbildību, tad mēs arī nepanāksim vajadzīgo. Mums ir jādarbojas kopā, mums ir nepieciešama ilgtermiņa vīzija, lai novērstu krīzi, lai novērstu krīzes sekas. Mums ir jādomā lielās līnijās, lai reaģētu uz globālajiem draudiem. Un tas atbilst arī mūsu interesēm. Nav vienas atsevišķas prioritātes, ko noteikusi tādi Eiropas Savienība, kas nebūtu, kas būtu saistīta tikai un vienīgi ar ārējo dimensiju. Un uh, nav neviena tāda lieta, neviens jautājums, ko varētu atrisināt tikai viena atsevišķa dalības valsts uh, paš, pati saviem spēkiem. Un Junker kungs uh, jūlijā parlamentā jau teica, ka ir jā. Ja, jāizmanto pilnā mērā, pilnā apjomā Eiropas Savienības potenciāls. Manuprāt, mums ir jādara sekojošais, lai panāktu minētos mērķus. Vispirms mums ir jāizjūt mm, piederība, mums ir jāpieņem šīs idejas mums visiem, visās dalībvalstīs, mums jāveido kopīga vīzija, kopīgs ir. Ar um, redzējums no pašsākuma. Um, ir daudz pa vēlu reaģēt vai kaut ko darīt, tad, kad uh, jau situācija ir iestājusies. Mums ir jābūt kopīgam redzējumam jau no paša sākuma, no pašiem pirmsākumiem. Lūk, uh, tieši tāpēc arī pirmajos pirmajos mēnešos es plānoju ap, apmeklēt visas 28 Eiropas valstu galvaspilsētas. Es plānoju tikties ne tikai ar valdības un ārlietu pārstāvjiem, es gribu tikties ar parlamenta deputātiem Es gribētu piesaistīt arī Eiropas parlamenta deputātus, vēlos tikties ar nevalstiskajām organizācijām, ar zinātniekiem, ar sabiedrību kopumā. Eh, tas ir ar nolūku veidot tādu kopīgu prioritāšu loku, izprast mūsu pozīciju. Mums ir uz priekšējams garš ceļš piecu gadu darbā. Otrkārt, ir nepieciešams darboties visiem kopā. Es būtu priecīgi, ja pēc pieciem gadiem uh, vairs nebūtu tāds dalījums kā mēs un viņi, e, tad, kad Eiropas institūcijas runā vien par otru, ka būtu tikai tāda, tāds jēdziens mēs, Eiropas Savienī. E, šeit ir komisija, parlaments, ārējās e, darbības dienas un mēs esam visi kopā Eiropas Savienība. Un šai ziņā man ir īpaša atbildība. Te jau runāju par to, ka man ir vairākas atbildības jomas, par to mēs varam parunāt arī vēlāk. Bet viss būs atbildīgs no politiskās e, spējas akcentēt e, mūsu virzību uz, uz e, kopējo politisko struktūru sadarbību. Es nevaru aicināt struktūrām sadarboties, ja es pati nebūšu šādā pozīcijā. Un tāpēc no pirmajām dienām savā amatā es apņemos kopā ar savu kabinetu pārcelties uz Berlamonu ēku. Tas nenozīmē, ka es atstāšu EEAS ēku, bet vienkārši tas ir tas, kas uzskatu, ka ārējā darbība, ārējās rīcības dienas tagad būs centrālais un saistīs visas Eiropas institūcijas kopā. Un eh, tas nozīmē, ka mēs apmeklēsim regulāri Eiropas komisijas kolēģijas sēdes un Mums ir jāveido tāda kopīga vīzi. Treškārt, mums ir jākoordinē visas rīcības, visas politikas, kam ir ārējā dimensija, ir ārējo lietu komisāri un arī citi iesaistītie. Šeit nav neviena tāda atsevišķa portveļa, kur nebūtu ietekme uz mūsu ārējās politikas dimensiju. Un šeit gribētu pieminēt enerģētiku, tirsniecību, migrāciju, klimatu, klimatu un vidi, kā arī citas jomas. Mēs esam vienojušies ar priekšsēdētāju Junker kungu, ka Es koordinēšu tādu darba grupu, un mēs tiksimies šajā grupā katru mēnesi dažādos formātos, atkarībā no darba kārtības, un eh, Pirmā sanāksme notiks eh, pirmajā darba nedēļā, kad es stāšos amatā, tas ir novembra sākuma. Mums ir jākoordinē mūsu darbs, eh, jākoordinē iekšējā ārējā politika un eh, jāfokusējas uz galveniem izaicinājumiem drošības jomā. Ir nepieciešama šī koordinācija, ir terorisma draudi, ir migrācijas problēmas, drošība, aizsardzība. Mums ir jāstrādā dažādos formātos saskaņā ar darba kārtības jautājumu. Tā kā sāk runāt par drošību aizsardzību, es gribētu teikt, ka es gribētu tomēr paļauties uz savu nelielo pieredzi strādājot Itālijas parlamentā aizsardzības komitejā. Es ļoti ceru, ka izmantojot šo pieredzi, es attīstīšu šo sadarbību tālāk, jo šī ir viena no četrām prioritātēm, kas ir atzīmēta jūnijā pieņemtajā padomas darba kārtībā. Tas ir saistībā ar 21. pantu līgumā, lai kalpotu mieram, novērst konfliktu konfliktus, nu, nodrošināt starptautisko drošību. Un tā kā mēs runājam joprojām par drošību un aizsardzību, es ļoti labi apzinos, ka tā ir viena no manām um, darbības jomām, jo es uh, vadu arī Eiropas aizsardzības aģentūru, um, strādāšu kopā ar drošības pētījumu institūtu, būšu arī um, neformālo un, un formālo aizsardzības padomju mm, priekšsādātāju uh, Un es zinu, ka es var, varu paļauties un rēķināties ar Eiropas parlamentu, ar šo te komiteju. Um, mēs varam tālāk attīstīt gan esošo pieredzi, veidot mūsu redzējumu. Es saprotu, ka tas ir ļoti smags izaicinājums un darbs nebūs viegls. Uh, Un tomēr es uzskatu, ka es varu paļauties uz jums, un mēs varētu izveidot šādas īpašas darba attiecības. Ne tāpēc, ka ir nepieciešams pildīt šo pienākumu, un tas ir jādara man, lai iegūtu savu um, atalgojumu, bet uh, tas atbilst manām politiskajām interesēm, un arī jūsu politiskajām interesēm es ceru, tas atbilst, lai mēs varētu uzsākt šo partnerības gaisotni un sadarboties kopā. Ja mēs, izd, ja mēs izdarīsim visu, ko teicu, tad mēs varēsim arī pildīt mūsu pienākums. Un man personīgi tas nozīmē pirmkārt, ka es ļoti ceru, ka mēs varēsim veikt savu darba daļu, uh, sakārtot situāciju ap mums, mūsu kaimiņu attiecības, varbūt kaimiņu kaimiņu uh, teritorijas. Sāksim no Balkāniem un Turcijas. Es uh, saprotu, ka, kaim, ka paplašināšanās politika ir vislabākā garantija ilgtermiņa transformācijas nodrošināšanai, arī nodrošinot attīstību. Austrumi Mums ir nepieciešams vērst lielāku uzmanību austrumu virzienā, sakot no pilna atbalsta sniegšanas Ukrainai. Šeit ir gan drošība, gan institucionālās reformas, politiskie procesi, ekonomiskie izaicinājumi, enerģētiskie jautājumi, tālāk Moldova, Grūzija, jo īpaši turpmākajos, tuvākajos mēnešos, Azerbaidžāna, Baltkrievija, tas arī ir manos plānos, kā, kā ceļš uz priekšu. Un vēl jādomā par mūsu austrumu kaimiņu valsti, tas ir Krieviju. Jācenšas pilnībā īstenot Mīnskas nolīgumu, un pilnībā tas būtu jādara nevis daļēji. Ir jāatbalsta Parašenko uh, centienus nodrošināt mieru šajā valstī, Ukrainā. Un uh, Krievija, es jau teicu pirms viena mēneša, mm, Krievija mēs nevarētu uzskrīt par pilnvērtīgu partneri Tomēr no, nu, no otras puses joprojām tā ir strateģiski svarīga valsts un tā ir kaimiņu valsts un arī kaimiņu valsts eh, Ukrainai. Tāpēc mums vajadzētu kopīgi izvērtēt mūsu attiecību attīstību ar Krieviju turpmākajiem pieciem gadiem. Kā es teicu, lielāku uzmanību jāvērš uz austrumiem, tāpat laikā dienvidi arī ir tikpat svarīgi. Vidējie austrumi e, Un šeit Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi ļoti aktīva dalībniece, un šī loma ir jāuztur. Tajā pat laikā mums ir jātīsta uh, kopīgs ietvers, kas uh, ļautu mums uh, nodrošināt kopīgu rīcību pret aizsilu. Šeit mēs nerunājam tikai par, par islamu valsti kā tādu, kā organizāciju. Tas ir tāds drauds mums visiem, pret kuru jācīnās. Tālāk eh, Lībija, tas ir nākamais riska moments. Un tad vēl es redzu ļoti lielu Eiropas Savienības lomu kopā ar ANO un kaimiņu valstīm tieši sakārtot situāciju šajā reģionā. Eh, mēs nedrīkstam aizmirst arī par mūsu veiksmes stāstu ekspertiem nevajadzētu mūsu iedarbību pārvērst par neveiksmīgu stāstu. Tālāk ir Tunīzija, Maroka, arī šajās valstīs mums ir jāstrādā. Un tad vēl ir kaimiņi, kas atrodas uz dienvidiem no mūsu dienvidu kaimiņu valstīm, Āfrika. Šīs valsts ir ne tikai mūsu palīdzības saņēmē valstis, bet arī mūsu partnervalstis. Un vēl eh, tā kā eh, būdam Itālijā, es negribētu aizmirst par Arktiku. Eh, varbūt šobrīd šīs reģions ir diezgan mierīgs klustumē, tas ne, nestāvēs tāds uz muģīgiem laikiem. Es teicu, ka mums ir jāvērš vairāk uzmanības uz austrumiem un uz dienvidiem, un šeit es nesaskatu nekādas pretruns, jo krīzes nestas, nesastājas kārtīgi rindā, lai izceltos, ka krīze vienkārši notiek, un mums ir jādara kaut viss kopā, visiem jāstrādā kopā un vienlaicīgi. Ja mēs darīsim kaut ko nevienlaicīgi, tad mēs nebūsim efektīvi. Es saprotu, ka šeit ir ļoti daudz izaicinājumu, bet es tuvojos jau savas runas beigām. Šajā sarežģītajā situācijā mēs varam paļauties uz galvenajiem partneriem, kas ir ne tikai mm, draugi, bet arī cilvēki, ar kuriem mēs kopā strādājam, uz kuriem mēs tiešām varam paļauties. Transatlantiskā partnerība pirmkārt, un mm, šobrīd tā jo īpaši svarīga gan drošības sadarbības ziņā eh, gan plašāk. Un es esmu gatavs sastrādāties ar savu labo draugu jauno NATO ģenerālsekretāru risinot šos jautājumus. Ekonomiskie jautājumi. E, es zinu, ar, ka jums bija eh, arī mm, sanāksme eh, ar Cecīliju Titipu jautājumu atbilžu formā, ka viņa atbilst par tirdzniecību, bet tirdzniecība ir ne tikai ekonomisks, bet arī strateģisks instruments. Uh, Tālāk eh, arī Latīņa Amerikā mums ir ļoti svarīgi partneri. Ne tikai divi strateģiski, kas mums tur ir, bet eh, Latīņa Amerika un Karība reģions eh, ir arī ļoti liela potenciāla. CD Juselak organizācija arī visanāksme jūnija. Uh, Šeit mums ir ļoti liels potenciāls attīstīt partnerības gan ekonomiski, gan arī politiskāk. Un šeit ir nepieciešama Eiropas Savienības iesaiste. Reģionalizācija ir, ir arī svarīgs jautājums Latīņa Amerikā. Āzija. Šeit mums jāstrādā partneriem ar Ķīnu, Koreju, Indiju, Japānu. Bet ir jāstrādā arī ar reģionālām organizācijām, kā jau es teicu. Un vēl ir jāstrādā ar tām valstīm, kuras mēs varbūt neuzskatām par eh, galvenajiem partneriem šodien, bet eh, tomēr, eh, kur mēs saskatām, ka mūsu politiskās investīcijas varētu atmaksāties vēl līdzsak visam tam mums ir jāstrādā kopā ar citām reģionālām un globālām organizācijām. ANO, NATO, tagad reģionālās uh, organizācijas, USC, Eiropas padome, uh, Arābu valstu līga, UFN, Āfrikas Savienība Mums ir kopīgi darbi, arī kopīga darba kārtība klimata pārmaiņu jomā. Tā arī ir daļa no mūsu ārlietu politikas. Šeit mēs sadarbojamies ar citām organizācijām. Tas pats par cilvēktiesībām. Mums, kā Eiropas iedzīvotājiem, ir atbildība attīstīt saliedētu tādu darba kārtību, ieskaitot saskaņojot mūsu iekšējās politikas. Šeit es gribētu atzīmēt trīs jomas. Šeit mēdī brīvība, sieviešu līdztiesība un ierobežo reliģijas brīvību. Un visbeidzot, ANO 2015. attīstības eh, darba kārtības programma. Es zinu, ka mēs no Eiropas Savienības puses varam dot lielu ieguldījumu, veidojot darba kārtību, attīstot jautājumus ne tikai tipiski raksturīgus, bet arī vides jautājumus un cits jautājums, kas ir ārkārtīgi aktuāli gan ārlietu, gan iekšlietu jomā. Paldies! das Wort. Danke, herzlichen Paldies par šo izklāstu. Kristiāns Preida tālāk. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, eh, godētā komisārs, kandidāte. Eiropas eh, parlaments ir ļoti daudz strādājis pie Eiropas ārlietu dienesta izveidas. Nevienmēr mūsu padomi ir ņemti vērā, dažkārt ir, dažkārt nē un kas attiecas uz rezultātiem, tad arī ir visai dažādi. Kā esat iecerējusi turpināt institucionālās konsolidācijas darba dienestā? Vai jūs vēlties sasādāties šai ziņā ar parlamentu? Un vai arī esat iecerējusi uh, turpināt uh, arī šo apņemšanos, proti arī strādāt birā cilvēku, kas ļoti labi arī pārzina Eiropas parlamenta aktuālos jautājumus, un kad jū, mēs varēsim runāt par jauno Eiropas drošības stratēģiju. To jūs minat arī atsavās atbildēs uz jautājumiem, kurus jums nosūtījām. Paldies! Merci. <clears throat> Paldies! Vispirms es sākšu strādāt pie dienesta pārskata. Ir lietas, kuras uh, jau ir īstenotas, ko jau arī minēju, un man būs noteikti nepieciešams laiks, lai arī varētu pārbaudīt no dienas tiekšienes, kas darbojas, kas nē. Es kā ministre redzēju, kas tur darbojas, kas nē, man ir ļoti daudz uh, dosjē, taču es domāju, ka prakse man noteikti palīdzēs, lai varētu identificēt instruments, mehānismus, kas ir jāmaina, kādas lietas ir pilnībā jāmaina struktūrā, kas ir jāīsteno un uh, es jau arī esmu piefiksējusi, bet es, protams, personīgi visu to gribu pār, pati pārbaudīt. Dažas lietas. Es domāju, ka man būs jāstrādā, lai uh, arī varētu nodrošināt dažādu tautību cilvēku pārstāvību dienestā, tad arī noteikti būs jāstrādā pie diplomātiem, kas ir nacionālie diplomāti un kas ir Eiropas Savienības ierēģi, varbūt arī pat jāstrādā pie vecuma jautājuma. Ir uh, arī uh, jāsaīsina lēmumu pieņemšanas uh, ķēde, tad arī jāstrādā pie īpašiem pārstāvjiem, pie tā vēl atgriezīšos. Par um, drošības stratēģiju es uzskatu, ka, un to arī minēja atbildēs uz jūsu jautājumiem, es domāju, ka tas būs uh, ļoti liederīgi nepieciešams izmantot uh, padomi jūnijā, piedāvāt pārdomas par padomas rekomendācijām, par ko lēma padoma 13. gadā, un varbūt tad arī mēs varētu uzsākt Uh, lielas uh, publiskas uh, starp institucionālās pārdomas diskusijas par stratēģiju, varbūt tā būs baltā grāmata, bet mēs varam noteikti domāt par ko tādu, kas mums ļauj arī reaģēt uz esošajiem draudiem. Div, divas minūtes man arī rīcībā, labi, tad arī te pilkšpunktu. Nein, anderthalb Minūten. Nē, tur bija pusotra minūte. Pirmajā atbildē, pirmajā kārtā. Un tad Predes kungs, vai jums ir papildinošs jautājums? Um, oui, madame... Jā, komisārs kandidāte, es vēlējos zināt, vai šī jaunā stratēģija nozīmēs arī, ka būs jāpārskat mūsu pa strateģiskās partnerības. Jūs pieminējāt ar vienu vārdu Krieviju. Uh, Es eh, zinu, ka jūs meklējat, nu kā labāk m, mm, tagad noformulēt mūsu attiecības ar Krieviju, bet ko mēs varam teikt par citiem strateģiskām partnerībām? Ko tātad konkrēti esat iecerējuši šajā sakarā darīt? Paldies! Uh, L'effort, c'est pas de trouver la bonne. Nē, nu es, mēs te nemeklējam pareizo formulējumu. Galvenais darbs ir rast labos, pareizos partners un stratēģijas. Runājot par uh, kalendāru, par darba grafiku. Es domāju, ka nebūtu godīgi no manas puses tagad par to runāt konkrēti, bet noteikti ir jāpārskata mūsu stratēģija jo šīs dienas pasaule ir pilnīgi citādāka, un es domāju, ka kopā ar komisiju un uh, parlamentu, es domāju, ka mums pie tā jāstrādā arī pie strateģiskajām partnerībām, ne tikai attiecībās ar Krieviju, bet arī ar citām valstīm. Paldies! Ms. Mogherini, good evening. Now, some people say that EU... Margarīnī kundze, labvakar, saka Hovid kundze. Daži saka, ka ne visas Eiropas dalībvalsts atbalsta ārpolitiku. Jūs norādījāt, ka Eiropai jāspēlē centrāla loma globālajā politikā. Kā Itālijas ārlietu ministri jūs esat piedalījusies ārlietu ministra padomē. Ko jūs esat no tā mācījusies un kā uzņemsieties līderības lomu, lai eh, apliecinātu to, ka eh, ministri ir vienotāki? Es vērtēju pozitīvi jūsu priekšstats darbu, bet vai jūs varat pateikt vismaz vienu lietu, ko taisaties darīt, darīt savādāk nekā Baronis Eštona? Un ja e, satiekat lāci, tad varat stāvēt pēc iespējas tuvāk citiem un taisīt lielu troksni. Uh, vai arī runāt eh, maigi un lēnām atkāpties. Ja satiekat ar Krievu lāci, kuru taktiku jūs izmantosiet? I like this committee. <laughs> Man patīk šī komiteja. Tāpēc arī apņēmos bieži ierasties. Tas, laikam, labākais ir manā darbā. Atbildot uz otro jautājumu, es teiktu, ka būšu klāt daudz biežāk. Veidošu speciālu partnerību ar Eiropas parlamentu. Kā parlamenta deputāte var teikt, ka izbaudu šo darbu, man tas patīk. Būšu šeit cik vien iespējams, dažādos formātos, oficiāli, neoficiāli, komitejās vai kā savādāk. Domāju, ka mēs labi sadarbosimies. Tā ir atbildes otro jautājumu. Man par ārlietu ministru padomi. Jāsaka, ka diskusijās par to, vai otrais e, punkts ir e, liekams pirms pirmā vai pēc sestā punkta stundām pavadījām pie padomu secinājumiem, bet tas ir normāli. Iespējams, ka mēs labāk varam arī izmantot savu laiku un arī ministru laiku. Ja mēs plānojam stratēģisko domāšanu e, tā pašā formātā Mums ir lielisks tīkls, mums ir milzīgs potenciāls. Plānojot darba metodus tādā veidā, lai mēs nevis tikai dzītos pakaļ tam, kas jau ir noticis, bet plānojot arī to, kas varētu nonākt mūsu darba kārtībā, teiksim, pēc gada. Par lāci. Man nav tik liela pieredze ar lāčiem. Varbūt kāds no ziemeļu valstīm e, varētu būt pieredzējušāks šajā jautājumā. Manuprāt, nepieciešama e, sajaukums, gan uzstājība, gan diplomātija. Protams, e, līdzsvars, līdzsvar punkts atkarīgs arī no lāča reakcijas. Vai ir papildinošs jautājums? Paldies par jūsu atbildēm. Ārval, ārlietu ministri vienmēr pirmajā vietā liks nacionālas intereses, un tur viņi nav vainojami. Bet eh, piest uz viņiem, lai viņi domātu strateģiski, lai mums būtu labāka kopējā ārpolitika, kā jūs to plānojat panākt? Atbilde. Manuprāt, mums ir jāpārstāj salīdzināt nacionālās intereses un Eiropas intereses. Mums ir kopīgs intereses, savādāk mēs nebūtu kopā. Uh, tā sākās Eiropas Savienība. Protams, ka šeit ir runa par vērtībām, bet arī par interesēm. Un ja mums ir kopīgs kaut kas, kas ir definēts, tā tad ir tās lietas, kur mēs sadarbojamies, jo tā ir mūsu, tas ir mūsu interesēs sadarboties un sasniedzam tās lietas, kas mums ir vajadzīgas un interesants. Es domāju, tas arī padarīs darbu vieglāku. Es nesaku, ka vieglu, bet vismaz vieglāku. Uh, Bet, protams, ir joms, kur tas var nebūt iespējams. Tomēr ir daudzas lietas, ko varam sasniegt tikai strādājot kopā, un tas ir nacionālās interesēs spēst, spēt sadarboties eh, pie Eiropas interesēm. Nākamais runātājs Tanokungs. Vicepriekšsēdētājs, amatkandidāta kundze, jūs eh, pieminējāt draudus Eiropas drošībai. Kādu lomu jūs paredzat Katāras un Saudās Arābijas e, valstu vēlmi finansēt e, teroristus, apturēt un kā nodrošināt to, ka Turcija neļaus džihādistiem e, pāriet robežu no viņa teritorijas. Otrakārt, par ISIS, jeb Islām valsti. Uh, kuros redzam šo eh, atšķirīgo nostāju un eh, attiecībā uz Krieviju. Ja Krievija mēģinās izmant, izveidot eh, sauszemes koridoru uz Krimu, kādas sankcijas jūs plānojat ierosināt padomēji, piemēram, liekt Krievijai piekļuvi SWIFT sistēmai vai aicināt dalību valstis palīdzēt Ukrainai sagādāt nepieciešamo, lai tā varētu sev aizstāvēt? Paldies par jautājumiem! Manuprāt, tas, ka esam izveidojuši šo lielo partnerību Kaspijas reģionā, cīnoties ar ASIL, tas ir pozitīvi mums jāatcerās, ka tas sākās Briselē. Es biju viena no ārlietu ministriem, kas parakstīja vēstuli Katrīna Eštonai 15. augustā, kas Itālijā un citā valstīs nav parasta diena, ar mērķi izveidot kopīgu reakciju uz ISIL darbību. Galvenokārt eh, to brīdi eh, vienā Irākas daļā un arī Sīrijā, bet tas, ka no tā ir izaudzis kaut kas plašāks, kas tiek skatīts ANO vispārējā asamblējā un balsots par to, tas, manuprāt, ir daļa no atbildes tas, ka mums ir pieejami dažādi aspekti, ne tikai militārie, bet arī finanšu risinājumi, arī kultūras ziņa, reliģiskā ziņa, humanitārie aspekti. Tas viss kopā veido stratēģiju. Un tas fakts, ka galvenās valstis, kas ir iesaistīts šais uzbrukums, ir Arābu valstīs un attēls ar sievieti no Arābu Emirātēm, kas vada vienu no lidmašīnām, bija ļoti spēcīgs signāls kultūras ziņā. Uh, Tas varētu tālāk attīstīt savādāku ietvaru Persijas līča valstīm saistīties ar šo jautājumu. Tā ir liela krīze, jā, bet tā ir arī liela iespēja reģiona valstīm sākt sadarboties, jo draudi viņiem ir kopīgi, tāpat arī kopīgas intereses. Tas pats attiecams uz Turciju. Tur es nevarēšu padziļināt atbildē, bet tas, ko mēs redzējām pēdējās nedēļās, ir vienkārši neticami bēgļu skaits, ko Turcija uzņēma, jau bija milzīgs. Kurdu bēgļu skaits pēdējās nedēļu laikās ir arī ļoti liels. Mēs labi arī apzināmies, ka galu galā mums ir iespējams tikai veicināt dialogu starp reģionālajām valstīm. Man par Krieviju neatlika laika, diemžēl. Herzlichen Dank. Jā, paldies. Vai ir papildus jautājums, bet 20 sekundes tad. Kundze, manai grupai ir liels iebildes pret e, ārējā dienas dibināšanu, bet tagad atzīstot, ka tas ir jau izveidots un Barnes Ashton pāraudzīja to un Ženevas sarunās ir atstājusi arī, zinām, mantojumu un Irāna Irānas eh, kodolprogrammas kontekstā un Belgradas jautājumā, kā jūs izmantosiet sasniegto, lai attaisnotu finansējumu, kas tiek tērēts no Eiropas Savienības budžeta un kādu pievienoto vērtību tas dos eh, dalību valstīm eh, ne tikai dublējot jau tā strādājot viņu ārlietu dienestiem. Es nevarēšu atbildēt 20 sekundēs, bet centīšos turpināt to, ko es neatbildēju. Ja Krievija centīsies eh, izveidot šo sauszemes koridoru, mums jāpaliek ir vienotiem. Jā, dalībvalstīm ir atšķirīga sensitivitāte pret šo krīzi, bet mums jāturas kopā. Gan dalībvalstīm, gan ar citiem partneriem pasaulē. Tas ir pats svarīgākais, pat lielākā pievienotā vērtība. Un mums ir jānovērš ka tas notiek, nevis reaģēt uz to, ka tas jau notiek. Thank you very much. Uh, Lielas paldies, uh, Anna Minētas kundze runā. Komisāra amata kandidāts kundze, atbildot rakstiski, jūs pasvītrojāt uh, to, ka jābūt ir vienā, vienotiem gan mērķa, gan rīcības ziņā. Uh, ka ir jāstiprina visaptvaroša pieeja ārējiem konfliktiem, un tādā veidā mēs eh, varēsim nodrošināt, ka Eiropas Savienība eh, kļūst par patiesi globālu dalībnieci. Eh, tas ir ļoti skaisti, tomēr mēs redzam, ka Eiropas Savienība cīnās, apkarojot vienu krīzi un tad otru krīzi, un ne tikai mēs cīnamies savā sanāksmēs spriežot par krīzēm, bet arī ļoti lielie vispasaules dalībnieki arī ir mm, ar grūtībām pārvarēt krīzes. Kā jūs mm, plānojat pārvarēt mm, šīs te grūtības sadarbībā starp Eiropas ārējās darbības dienestu un padomi un prezidentūru? Un vai ir plāns stiprināt reaģēšanas spēkus Eiropas Savienības ne tikai reaģēt uz krīzēm, bet arī izmantojot tos kā preventīvu spēku? Thank you. Paldies. Kā jau es teicu sākumā, es uzskatu, ka mums ir rīki, mums ir arī politiskais potenciāls un uh, Mums ir jārada politiskā griba. Dažkārt mēs e, rēģējam pārāk vēlu, jo mēs patērējam milzīgu laiku diskutējot. Dažkārt mēs kaut ko nokavējam, tāpēc, ka mēs ilgi lemjam. Mums ir lēmumu pieņemšanas process, kas ir diezgan garš. E, Atsevišķi jautājumi nav risinām, tāpēc, ka tas nav iespējams un ļoti daudz ko vispār nav iespējams mainīt. Tad vajadzētu tā kā um, integrēt vai sakārtot daudzas lietas. Eh, dažkārt mūsu rīcībā ir pat pārāk liels instrumentu skaits, mums ir šie instrumenti jāracionalizē, jāliek kopā, un tādā veidā mēs rēģējam uz krīzēm. Un eh, darot to, mums ir ļoti daudz dažādi rīki, kurus mēs varam gan racionalizēt, gan salikt kopā eh, Tad jārunā par integrāciju un par papildināmību. Kaut vai humanās eh, palīdzības joma ir viena attīstības sadarbība, eh, tālāk atsevišķu politiku, atsevišķas daļas, kas eh, principā varbūt nav saistītas ar krīzi, tomēr var novērst krīzes izcelšanos. Šeit es domāju atbalsts demokrātijai, atbalsts tirzniecībai arī zināmā mērā. Mums ir nepieciešama koordinācija komisijas līmenī, lai mēs uh, apzināmies, kas mums ir tie instrumenti, kas varētu būt apvienoti kopā, veidojot vienotu politikas plūsmu, un pie kuras mums jāstrādā visiem kopā. Varbūt tas viss izklausās eh, diezgan atrauc no realitātes. Eh, tomēr, ja mēs runājam tikai par to, kā lietosim vienu atsevišķu instrumentu, ja mums nav redzējuma, tad eh, sanāk, ka mēs strādājam neievērojot savus limitus. Mums vispirms ir jābūt skaidram redzējumam, tad mēs meklējam instrumentus, tad mēs liekam visus instrumentus kopā un īstenojam mūsu redzējumu. Jā, guten Abend. Sabīna Lēzinga, jā, labvakar, es runāšu vāciski. Jūs tikko pati pieminējāt, ka iepriekšējā sanāksmē jūs bijāt sacījāt, ka Krievija vairs nav strateģiskais e partneris. To daudzi šeit atbalsta. Mana politiskā grupa līdz ar to vēlas uzdot jums praktiski jautājumu kā Krievija var pa palikt kā svarīgs spēlētājs starptautiskā vidē, globālā bruņojuma jomā, tā skaitā kodobruņojumu un attiecīgo līgumu kontekstā. Kādā veidā jūs saprotat Krievijas līdzdalību ANO drošības padomas darbībā, kā demokrātiskas struktūra un kādā veidā var tikt eh, panākta jauna startautiska pasaules drošības vai miera struktūra, kur varētu Krievi iesaistīt, kas nora, nozīmētu ne tikai konfrontācijas nepastāvēšanu starp eh, Krieviju un NATO, bet arī būtu tāda integrējoša struktūra. Thank you. Um... Paldies. Atbruņošanās, neizplatīšana, ieroču kontroli. Manuprāt, man tie ir ļoti tādi centrāli jautājumi. Es esmu strādājis pie šiem jautājumiem ar daudziem parlamenta locekļiem. Es ar, bijis, esmu bijusi viena no pirmajām attiecīgā līguma parakstītājām Itālijas parlamentā. Un Es gribētu jums teikt, ka es plānoju strādāt ļoti daudz tieši šajās jomās, gan atbruņošanās, gan neizplatīšana, gan ieroču kontrole. Tālāk MPT pārskatu konferenci Ņujorkā, manuprāt, ir ļoti svarīgs notikums. Mums <clears throat> politiski ir jāakcentē šis jautājums. Tas ir saistīts ar mūsu drošību. Tas nav ideoloģisks jautājums, tas ir mūsu drošības jautājums. Un ja mēs nopietni. Nu, ja mēs nopietni strādājam pie, eh, pie atbruņošanās un neizplatīšanas, tad mūsu pasauli kļūs drošāka. Runājot par Krieviju, mums bija attiecīga attiecība evolūcijas starta līgums un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir jāmeklē ceļi, eh, kā strādāt ar Krieviju. Ob Obamas eh, kungs pirms dažām nedēļām arī ģenerāla asamblējā runāja par mūsu darbības jomām Mums ir jāiesaistās ar Krieviju, jādarbojas eh, drošības laukā arī ar Krieviju. ANO drošības padomas sakara, zināsiet, Eiropas Savienībai nav vienota pozīcija un būtu jauki, ja pēc pieciem gadiem mēs varētu panākt šādu vienotu pozīciju. Es labprāt arī strādātu pie šādas pozīcijas nodrošināšanas. Es uzskatu, ka tā ir viena no tādām lietām, kur dažkārt mūsu pilsoņi prasa vai gaida kaut ko no mums, sakot, vai jūs nevarētu tiešām virzīties uz priekšu un darīt kaut ko šajā jomā reāli. Eben überzogen, deswegen verzichte ich jetzt. Tā kā tik pasniedz laiks, es atteikšos no papildinošu jautājumu. Danke. Nākamā runātāja Lokbīlers kundze. Mogherini kundze, bruņot konfliktu rezultātā miljoniem cilvēku no Irākas, Sīrijas, Lībijas devušies bēgļu gaidās. Tūkstošiem cilvēku ir zaudējuši dzīvi cenšoties nokļūt Eiropā. Eiropas Savienība ir plānojusi stiprināt robežu apsardzes pasākumus uz robežām ar kaimiņu valstīm. Kā jūs nodrošināsiet, ka robežu apsardzes misijas, tā skaitā pie Lībijas, netraucēs cilvēku tiesībām eh, prasīt patvērumu. Startautiskā reakcija uz bruņotajiem konfliktiem un cīņu ar teroristiskiem grupējumiem ietver arī militārās intervences. Eiropas parlaments ir sagatavojis rezolūciju par bruņotu eh, bezpilotu lidaparātu izmantošanu pret civilu mērķiem aizliekšanu. Līdz ar to ir nepieciešams e, izveidot tiesisko ietvaru, aizliedzot šādu bezpilotu bruņot lidaparātu izmantošanu, kur tiek izmantot arī pret civiliem mērķiem. Paldies! Thank you. On, uh... Paldies! Par patvēru meklētājiem migrantiem. Kā jau es minēju ievadvārdos, 3. oktobrī es biju Lampedūzā gadu pēc traģēdijas, kas tur notika. Man ir absolūti skaidrs, ka mums ir morāls humanitārs pienākums pat pirms politiskā un institucionālā pienākuma aizsargāt cilvēku dzīvības, jo tā ir Eiropa, tās ir mūsu vērtības. Tagad ir dažādi veidi, kā mēs to varam darīt. Ir efektīvāki veidi, kā mēs to varam nodrošināt, nevis tikai gaidīt, kamēr viņi šķērso jūru. Mums ir jāstrādā arī celsmas valstīm un tā ir ilgtermiņa stratēģija. Ir jāstabilizē, ir jāizvair, jāizvairās, jānovērš krīzes, jānovērš eh, diktatūras, mums ir jāstrādā tranzītu valstīm, lai mēs varētu arī aizsargāt un palīdzēt cilvēkiem, kas bēg eh, šajās tranzītu valstīs ar eh, ANO sistēmas palīdzību kas varētu arī būt labs rīks mūsu, palī, mūsu palīgs. Mums ir jau saknē ir jāatrisina problēma, runājot arī par Lībiju. Mēs varam vēlāk par to runāt, ja būs par šo jautājums, bet ir absolūti skaidrs, kā mēs nevaram strādāt ar šādu koridoru, ja um, mums nav darīšana ar stabilu valsti un uh, valdībām par bezpilota lidmašīnām. Jā, es zinu, es esmu iepazinusies ar Eiropas parlamentu pieņemto rezolūciju. Es domāju, ka kā citi instrumenti, citi līdzekļi. Viss atkarīgs no tā, kā mēs uh, izmantojam šo instrumentu. Tātad tas nav kaut kas labs vai slikts, bet gan politika, kas ir uh, izmantošanas pamatā, kas arī nosaka galveno atšķirību. Paldies! Supplementary. Papildus jautājums. Daudzos karos un arī krīzes situācijās eh, tiek izdarīti kara noziegumi, noziegumi pret cilvēks arī mūsu kaimiņu reģionos, ja kādi eh, risinājumi ir nepieciešami, lai sauktu šos atbildīgos pie eh, tiesas, un ko jūs darīsiet, lai tas tiktu izdarīts? Uh, the... Šeit atsaukšos uz uh, vēsturi. Vēsturisku lomu, kādu vienmēr ir spēlējusi Eiropas Savienība. Runājot tieši pār starptautisko kriminālu tiesu, mums ir jāizmanto starptautiskās institūcijas, īpaši, ka tas darbojas efektīvi, un es domāju, ka šajā gadījumā tas tā arī ir. Kastaldu. FDD vārdā Kastaldo kungs. Liels paldies! Augstā pārstāvs kundze 23. marta intervijā arī, kas ir publicēts blogā pēc Krīmas okupācijas, jūs arī norādījāt, ka Eiropa ir arī, ka Eiropa ir jāuzņemas atbildība, jo tā nav vienotas politikas. Arī Ukrainā visai novēloti mēs arī domājām par to, kā atgadēt uz krīzi. Jā, asociācijas nolīgums būtu rakstīts ātrāks, un ja tas būtu arī, varbūt arī būtu savietojums ar Ukrainas Krievijas Krievijas muitas nolīgumu, varbūt dažas um, šausmas būtu varējuši novērst. Pavisam nesen apstiprinājumu arī par to, ka Krievija vairs nav strateģisks uh, partneris Eiropas Savienībai un um, ņemot vērā arī ārkārtīgi lielie zaudējumi, kāda ir lauksaimniekiem. Uh, apmēram 100 miljonu eiro apmērā vismaz Itālijā, kā to minā, minēja Itālijas ekonomi, ekonomikas ministrs. Bet eh, jūs arī paudāt šo cerību, kas ir arī manējā, lai mēs no jauna m, mm, būtu partneri ar Krieviju. Bet kādi jūsuprāt ir galvenie priekšnosacījumi, lai mēs būtu partneri Krieviju? Paldies! Liels paldies eh, Mārta intervija, ja pareizi saprastu. Tātad no Mārta līdz šodienai eh, lietas ir mainījušās un ne uz labo pusi. Krievijai jau vairāk kārt ir bijušas iespējas iet politiskā, diplomātiskā risinājuma ceļā. Mm, dažādos formātās esam noturējuši dažādas sanāksmes, tikšanās. Uh, Es ceru, ka ar Mīnskas nolīguma parakstīšanu mēs uh, eh, iepareizā virzienā jau šis līgums tiek pilnībā īstenots un ievērots. Vispirms sākot ar to, ka jau ir jāatsauc visi, jāatvelk visi Krievijas militārie spēki, jānodrošina arī kontroli uz robežām par asociācijas nolīgumu. Jā, nu tā ir tāda banalitāte, ko jūs sacījāt. Tas tiesa, ka. Uh, tagad notiek trilaterāls sarunas, trīspusējas sarunas. Mēs mēģinām samazināt šo spiedienu, un mēs vēlamies, lai šis līgums būtu labvēlīgs tieši Ukrainai. Jā, varbūt to vajadzēja darīt ātrāk. Tagad darām uh, to, un daudzi arī piekrita manam šādam izvērtējumam, ka vajadzēja reaģēt ātrāk. Un nu, nedomāju, ka tas ir kaut kas jauns. Eh, nu, šis komentārs ir zināms. Jā, varbūt, ka par to, ka varbūt, ja būtu bijuši par to runā, ja mēs par to būtu runājuši ātrāk, tas varētu palīdzēt, varbūt arī nē, bet, nu, tāda ir tā situācija. Yes, thanks. Eh, Volevo chiederle. Paldies. Tad runājot par Ukrainas teritoriālo integritāti, jūsuprāt, kāds ir priekšnosacījums, lai varētu atjaunināt sarunas ar Maskavu, ņemot vērā arī sankcijas, bet, nu, diezin vai Krievija arī atteiksies no kontrols pār Krīmu, un vai jūs arī atsaucaties uz Mārta interviju, un ko darīsiet, lai arī uh, Eh, turpmāk dalību valstis eh, nekavētos eh, savā kopīgā reakcijā uz šādiem noteikumiem. Atbilde. Es domāju, ka. Startautiskie noteikumi vienmēr ir jāievēro, startautiskie līgumi vienmēr ir jāievēro, tas ir arī tas sākuma punkts, uh, un šeit uh, Eiropa nevar piekāpties uh, ne par uh, milimetru. Un tas, kas mums ir jādara Ukrainas jomā tagad, gan arī kā tas bija jādara iepriekš un kā tas būs jādara nākotnē, tas ir jālemj pašiem Ukraiņiem. Es domāju, ka. Uh, arī uh, šī lēmuma pieņemšana, jo īpaši arī Parašenko, kas ir pavisam nesen uh, ievēlēts ar labu rezultātu, es domāju, viņam jāspēlē arī šī centrālā loma. Iespējams, neatceros jūs jautājumu otro pusi atvainojos, saka Magarīni kundze. Gentilē. Borgēdzio kungs. Godētā komisārs kandidāte savos atbildēs teicāt, ka apņematies garantēt arī konsekvenci starp Eiropas Savienības iekšējo un ārējo politiku drošības jomā. Ļoti labi. Šajā sakarā Divi jautājumi. Tas, ko arī antiterorismā jomā tika teikts, ka kā 3000 kārēji ir gatavi iebrukt ienākt Eiropas valstīs un ka šī, šī kaujinieku problēma ir aktuāla un no tās baidās uh, Eiropas policisti. Tādēļ arī, ka nepastāv Eiropas datu birojs. Un te arī attiecas uz, uh, te arī ir problēmas ar PNR um, datiem jo šie kaujinieki tiešām rada ārkārtīgi lielus draudus un izaicinājumus. Vēlos arī atgādināt ministras kundzei Tādēļ kolabrādo situācija Fiumicino un arī par imigrantu ierašanos Itālijā, ka, bija, ka policija vispār nekontrolē šos migrantus. Tā ir uh, Eiropas problēma un arī mūsu valsts pašcīņas problēma. Paldies! Atbildi, jā, es joprojām esmu Itālijas ārlietu valstu ministrē un arī jo, esmu vēl atkarīga no Eiropas parlamenta balsojuma. Es esmu ārlietu ministri un nevis iekšlietu ministre. Tādēļ vēlos arī atbildēt, ka ārvalstu kaujinieku problēma ir uh, prevencijas jautājums, jo, jā, ir uh, jādams par to, kā mēs varam pielikt punktu uh, viņu ienākšanu Eiropā, bet ja viņi ir kaut kur citur, tad, nu, tā nav vairs problēma. Nē, Mums uh, nav jārisina šī problēma ar tādām fiksētām kategorijām. Nē, mums vajadzētu pārredzēt tādus elastīgākus formātus, piemēram, lai ārlietu ministri varētu sadarboties ar tieslietu un iekšlietu ministriem, lai varētu uh, uh strādāt pie problēmas prevencijas pārvaldību. Iespējams, kā arī varbūt Eiropas līmenī mēs varētu par ko šādu um, lemt. Grācie brevemente. Paldies. Papildus jautājums par Geizer kungs, bet tiek pārtraukts. Now, Mr. Mrs. Fortīga. Fortīgas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis amata kandidāts kundze, tā vietā, lai runātu par drošām kaimiņa attiecībām, kā rakstīts Eiropas drošības stratēģijā. Uh, Uh, mums ir uh, robežas, kas ir ļoti nestabilas, un šai situācijai ir nepieciešama īpaša uzmanība, un šie draudi ir jārisina un jādara tas saulaicīgi. Kādā veidā jūs risināsiet šo situāciju tieši ar Eiropas Savienības politiku palīdzību? Uh, kā jūs rīkosties EADS vai arī kopējās ārlietu drošības politikas ietvaros, un kā jūs izmantosiet mūsu institūcijas spējas un iespējas. Paldies! Es domāju, ka mums ir daudz instrumentu un arī ļoti liels potenciāls. Tas ir pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Mēs līdz šim neesam izmantojuši visas šīs iespējas. Uh, Līdz šim mums arī nav bijusi tāda krīze, mums arī nav bijušas tādas uh, liesmojošās uh, robežas, uh, par kurām runājat jūs. Mums ir jāstrādā kopā ar visām, ar daudzām interesētajām pusēm pie šī jautājuma risināšanas bet um, ir jātīsta mūsu aizsardzības un mūsu drošības politika. Šis uzdevums uh, kļūs par manu darba prioritāti. Es nevaru teikt, ka tā būs prioritāte numur viens, jo prioritāšu saraksts ir diezgan liels. Katrā gadījumā šī politika būs pirmajā prioritāšu mm, grupā vai lokā. Vispirms uh, mums ir jāstrādā pie sadarbības drošības jomā. Drošības aģentūra ir jāizmanto. Uh, Un e, tā būs viena no lietām, par kurām mēs diskutēsim ar, ar, um, ar, ar aizsardzības ministriem ārlietu e, padomes ietvarā. Un e, ir jāstrādā visiem kopā, ne tikai budžeta jautājumu dēļ, bet arī strateģisko jautājumu dēļ. Jāapvieno mūsu, jāapvieno mūsu spēki aizsardzības sektorā. Jā, tālākais jautājums Kā jūs uh, redzat NATO lomu un arī sakarā NATO ASV lomu, kā šīs organizācijas un šī valsts varētu stiprināt mūsu drošību? Kā jau es teicu, uh, ka mēs esam kolēģi, un mēs ar jums arī bijām kolēģi NATO parlamentārajā asamblējā sadarbība drošības jomā ar NATO aliansi ir strateģiski svarīgs uzdevums un um, es jau formāli esmu izplānojis šos darbus, jūs gan lemsiet, bet NATO ģenerālsekretārs tiksies ar mani, lai runā par šiem jautājumiem pirmajā mana mandāta nedēļa. Katrā gadījumā mums un NATO ir dažādi darbības formāti, dažādas spējas un dažādi aizsardzības budžeti. Mums ir arī atšķirīgas pieejas dažkārt, tomēr es uzskatu, ka strādāt kopā ir ārkārtīgi svarīgi. Tad, kad mēs runājam par visaptverošo pieju, e, es uzskatu, ka mums vajadzētu izvērsīt šo visaptverošo pieju strādājot ar mūsu partneriem, ieskaitot NATO. Uh, thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji Linda Makevans. Tālāk. Es gribēju runāt par attīstības politiku un par humāno palīdzību. Jūs, humanitāro palīdzību, jūs teicāt, ka sadarbosties ar citiem komisāriem. Kā jūs sadarbosties tieši ar komisāru attīstības palīdzības jomā un humanitārajā jomā? Kādā veidā jūs prioritēsiet mm, savu pieeju, kas ir balstīta uz vajadzību, analīzi? Jūs runājat par cilvēktiesību jautājumiem un citām organizācijām, kas aktīvi darbo šajā jomā jautājumā, kā jūs nodrošināsiet to, ka Eiropas Savienība runā vienā balsī? Atbildi. Lūk, tas ir viens no jautājumiem, uz kuriem droši vien es varēšu atbildēt pēc eh, dažu mēnešu darba. Mums ir nolūks strādāt eh, un ir arī pozitīva ievirze. Es redzu, ka daudziem komisāra amata kandidātiem ir līdzīgas domas. Uh, Eh, tas ir jautājums par mūsu pienākumu. Ne tikai tāpēc, ka kāds ir kaut ko lēmis, vienkārši situācija diktē nepieciešamību rīkoties steidzīgi. Vai nu mēs strādāsim kopīgi, izmantojot esošos instrumentus, vai arī mums neizdosies un mēs eh, cietīsim neveiksmi. Būsim neveiksmīgi mūsu politikās, mūsu programmās, rīcībās. Uh, Un šeit ir zināms paradoks. Iedomājieties par ebols vīrusu šo situāciju. Mums ir diezgan lieli naudas līdzekļi. Mēs zinām, kas ir vajadzīgs. Mums ir dažādi iesaistītie, dažādi dalībnieki, kas dara visu kaut ko un ir nepieciešams koordinēt šo rīcību, lai būtu koordinācijas centrs. Šis centrs tad no, nosūtītu vajadzīgo uz vajadzīgo vietu, vajadzīgajā veidā. Uh, un dažreiz ir nepieciešams vienkārši izveidot uh, sistēmas centru, lai lietas darbotos pareizi. Yes, Jūs uh, runājat par ebolas vīrusu, tiešām tā ir milzīga traģēdija Āfrikā. Kā jūs jūsuprāt, ir um, kāds jūs domas ar to, kā attīstīsies Eiropas Savienības attiecības ar Āfriku tuvākajos gados? Kāda ir attiecību ar Āfriku? cilvēku nākotni. Jūs pieminējat ebolu un kāds būs tālākais progress atbildi. Vispirms es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu raudzīties uz Āfriku kā tikai uz tādu problemātisko reģionu. Āfrikā mēs saskatām arī lielu potenciālu gan demokrātijas, gan iedzīvotāju, gan vīdes, enerģētikas, ekonomikas ziņā, cilvēku resursu attīstības ziņā. Uh, es um, skatītos uz Āfrikā uz partneru, nevis kā kaut kādu saņēmēju, kas um, saņem tikai mūsu donoru atbalstu un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir jāstrādā kopā ar Āfriku, nevis Āfrikā iekšā. Bernd Lange. Tālāk Bernds Lange. Paldies priekšsēdētāj kungs. Mogherini kundze. savā jaunajā amatā jūs būsiet atbildīgi arī par sadarbību citās politiskās jomās, piemēram, tirzniecības jomu. Un tur trīs jautājumi. Kādā veidā jūs vēlaties vai plānojat nodrošināt eh, saskaņotību, tīpaši 21. pāntu līgumā ar tirzniecības politiku? Otrakārt, vai esat gatava atsaukt tirzniecības preferences. Turpinoties e, dažādu tiesību normu pārkāpumiem, darba standarti, vides aspekti un tā tālāk. Un treškārt, kā jūs nodrošināsiet, ka Eiropas ārējās darbības dienests stingrāk uzraudzītu tirzniecības līgumu izpildi? Paldies! Šī ir viena no jomām, kur mums nepieciešams eh, vairāk sadarboties ne tikai ar komisāru Cecīliju Malmstrām, bet ar visu komisiju. Daudz tirniecības nolīgumi, tīpaši tie, kur ir strateģiski svarīgi mums, ir, ir ietver daudz aspektu, ne tikai tirniecību un ārpolitiku, bet arī daudz citas jomas skar. Mums būs kolēģijā uh, kopīgi jāpieņem daudz lēmumu, jādalās šajā atbildībā. Protams, ka tur ir cilvēktiesību aspekts. Man tas būtu absolūti skaidra lieta. Cilvēktiesības, strādājošo tiesības, ir īpaši sadarbojoties ar ANO struktūrām, likt to centrā, koordinēt, sadarbojoties ar pārējiem komisāriem Par NS darbu, kā jau es sacīju, teiksim, kādas da, simts dienas būs vajadzīgas, lai no uh, iekšpus izvērtētu Eiropas ārējā dienas darbību, kas strādā, kas nestrādā, ko varētu pārskatīt nākotnē. Es varētu sniegt eh, dažas konkrētākas atbildes jau tagad, bet teikšu jums atklāti. Dažos gadījumos, ir īpaši attiecībā uz eh, Eiropas ārējā dienesta darbību, tas balstītos uz manu pieredzi kā ministri, ārlietu ministri. Tas nebūtu īsti godīgi. Kas balstītos vai, vai arī uz brīfingu dokumentiem, eh, kas ir labi, protams, bet tas varbūt nepietiekami. Papildinošs jautājums? Nē, labi, paldies. Ejam tālāk. Tālāk eh, būs minūte jautājumiem, divas minūtes atbildēm. Arno Danžāns pirmais. Uh, godētā uh, komisārs kandidāts kundze, jūs daudz izteicāties par aizsardzību pēdējo piecu gadu laikā. No nu, aiz, aizsardzības jautājumi varbūt nebija tāda pašsaprotama uh, prioritāte par spīti nu, degošanas stratēģiskam uh, kontekstam un uh, budžeta samazinājumiem visās valstīs, tas tiesa, ka vispirms šī atbildība, protams, ir dalība valstu ziņā, bet no nu, jūsu spēlētā loma, lai varētu uzņemties iniciatīvas, orientēt debats, tomēr ir svarīga. Vai šai zakarā, vai jūs domājat, kā varbūt dažkārt uh, to vienkārši arī min, ka Eiropas Savienībai vajadzētu tikai aprobežoties ar tādām civilām misijām, atsakoties no jebkādām militārām ambīcijām, atstājot to citu ziņā, piemēram, NATO, un ka Eiropas Savienība vienkārši kļūst par tādu o, milzīgu nevalstisko organizāciju bez militārām ambīcijām, vai arī jūsuprāt Eiropas Savienībai ir šeit spēlēm kāda loma? Paldies par jautājumu! Jā, es domāju, kā Eiropas Savienība, un tas jau arī minēts līgumos, uh, Eh, var spēlēt savu lomu šajās jomās. Līdz šim eh, tas nav darīts, bet es domāju, ka būtu vērts pie tā strādāt. Lai nu kā, tās ir arī norādes, kāds saņemā pēdējā Eiropā domē. Es ļoti labi zinu, ka tas būs mans specifisks darbs, uzdevums arī strādāt pie 13. Mm, gada padomus pieņemtiem secinājumiem šajā sakarā. Uh, un noteikti jūnijā mēs arī vēl varēsim to visu izvērtēt un runāt jau par konkrētiem priekšlikumiem. Es domāju, ka noteikti nāksies strādāt pie labākas saskaņas starp aizsardzības aktivitātēm un citām komisijas aktivitātēm, tas attiecas uz civilām, civilām militārām aktivitātēm, bet tagad jau mums ir militārās misijas. Uh, ja cik zinu pēc pieredzes, tad šīs misijas ļoti labi darbojas. Protams, tas ir ierobežoti. Lielā mērā tas ir atkarīgs arī no politiskās vēlmes. Protams, to jūs zinat labāk nekā es. Tas ir atkarīgs no dalību valstīm. Taču es uzskatu, ka noteikti pie tā būs daudz jāstrādā. Ja spēlēšu arī savu lomu, kā. Uh, Uh, aizsardzības aģentūras vadītāji un arī uh, strādājuši pie, uh, došos uz aģentūru strādājuši daudz un aizsardzības ministriem. Ļoti svarīgi arī strādāt ar citiem mūsu partneriem, ar NATO, bet ne tikai. Bet ir arī Lisabons līgumā potenciāls, kas vēl nav pilnībā izmantots. Es noteikti arī turpmāko piecu gadu laikā raudzīšu, vai ir iespējams politiski arī izmantot šo. Tālāk EPP pārdāv Sariešu Vaiskungs. Magadīnī kundze, jautājums ir tāds, kādā veidā jūs taisties apturēt Krievijas iebrukumu Ukrainā, nepalielinot sankcijas vai pārdodot ieroču Ukrainai, ja jūs atbalstat abas? Jo diplomātija nedarbojas, militāro konfrontāciju mēs nevēlamies, pamiers nepastāv, agresija turpinās, Mīnskas līgumu Ukraiņi, kas jūsos ieklausās, saka, ka tā ir na naiva politika. Kādā veidā jūs gatavosiet mūs sliktākajiem iespējamam scenārijiem? Jo iepriekš jūs teicāt, ka paļāvosieties uz to, ka uh, problēmas tiks atrisinātas, bet strateģisku uh, gudra rīcība un jūs esat strateģi sagatavoties ļaunākajiem iespējamam scenārijiem. Kā jūs to darīsiet? Un visbeidzot, kā jūs savu Ahilēja papēdi, respektīvi austrumu politiku, pārvērtīsiet par savu spēcīgo pusi. Paldies! Manuprāt, militāristiem ir teiciens gatavoties sliktā, sliktākajam, bet strādāt uz labāko. Nu, tā vismaz mēs itāļi sakam. Manuprāt, mums ir jāstrādā dienu pēc dienas ar Ukrainas varas iestādēm, prezidentu Porošenko, lai censtos viņa paša centienus diplomātijas un sarunas viņu centienus, Ukrainas jaunā parlamenta centienus, viņiem būs vēlēšanas pēc dažām nedēļām, stiprināt. Tātad gatavoties sliktākajam, protams, mums ir jāgatavojas, tas ir iespējams, bet tas ir jādara dažādos līmeņos Es nedomāju, ka tas būs eh, militārais aspekts. Tad arī NATO samitā tas izskanēja. Šeit nav iespējas militārā veidā atrisināt šo konfliktu. Mums jāieklausās arī Ukraiņos. Viņiem ir jābūt teikšanai savā valstī. Un Mums ir jāļauj viņiem pašiem lēmt, kā iziet no šīs krīzes, bet jā, mums ir jāgatavojas enerģetikas jomā, varbūt arī sankciju palielināšana, ja situācija pasliktinās, un e, varam atcelt sankcijas, ja lietas uzlabojas, un tad elastīgs instruments, bet mums ir jāpalielina atbalsts politiskiem centieniem, e, kurus izmanto Ukrainas valdība sarežģīti, gandrīz neiespējami, bet ja mēs nestāvēsim viņiem blakus un nepalīdzēsim šajos centienos, tad šajā saspringtajā politiskajā situācijā viņiem ir priekšrošana kampaņa, ziema, kas visdrīzāk būs murgs gan ekonomiski, gan enerģētiski, ar tuvajām vēlēšanām, karš valsts teritorijā, ja mēs nebūsim viņiem blakus, tad, kad viņi saka, ka mums ir nepieciešams mēģināt atrast politisko reklumu, uh, risinājumu, kurš tad cits to darīs. Paldies! Tālāk Marija Gabriela. Um, godētā komisijas, uh, komisārs kandidāta kundze, Arābu valsts pavasaris. Uh, radīja ļoti pretrunīgas sekas mūsu kaimiņa attiecību politikā. Mums ir jāizvēlas pieeja katrai valstī atsevišķai. Jā, mums ir nepieciešama šī diferencētā pieeja, bet nevajadzētu ignorēt reģionālo dimensiju, jo īpaši runājot par ilgtermiņu perspektīvu, kur mēs nevēlamies. Dažās valstīs redzam. Nu, Mēs, ne, mēs nevēlamies, lai dažās valstīs nepārtraukti tiktu apdraudēta politiskā attīstība, bet vai jūs piedāvāsiet rīcības plānu reģionu stabilizācijai, tas ir viens jautājums, un otrkārt, kādas iniciatīvas arī uzņemsieties eh, esošajā eh, vīrusjūras eh, iniciatīvas ietveras. Tālāk par fanāt, autismu jautājumiem un kā strādāsiet ar Āfrikas partneriem, lai varētu cīnīties pret o, terorismu, kas tur attīstās un ko mēs nevaram ignorēt. Paldies! Jā, atbilde. Es domāju, ka īpaši ir jāatbalsta tās reģionu valsts, kas tiešām uh, gūst panākumu savā attīstībā. Tas gluži tā nebija, ja es te minēju Tunisi, minēju Māroku. Uh, Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi izman, nevis tikai izmantot šo vidusjūras savienību, kas varētu būt ļoti e, labs instruments Eiropas Savienībai, bet ir jāizmanto arī citi formāti, 5 plus 5 kas, manuprāt, ir pēdējos mēnešus bijis ļoti efektīvs darbā pie krīzes Lībijā, jo tā šis uh, Formāts ļauj pie, vienas, pie viena galda nosēdināt Eiropas kaimiņu valstis. Mums ir kaimiņi, jums ir viena jūra, tātad Āfrikas un arī Arābu valstis. Es domāju, ka Arābu valstis, vidusjūras valstis var uh, strādāt uh, dažādos formātos, ir viens tās pašas iesaistītās puses, bet dažādas krīzes, līdz ar to es domāju, ka viens formāts visām problēmām nav pat, uh, ja mēs vairāk tuvojamies vid vidējiem austrumiem, tur arī cits iesaistītās puses, gribam vai negribam strādāt, bet, nu, tas ir jāņem vērā ja mēs strādājam pie Lībijas, Mārokas, Tunisijas, tad atkal drīzāk ir jāraugās uz uh, šo valstu dienvidu kaimiņiem. Būtu ļoti liederīgi, lai Eiropas Savienība vispirms saprastu to, ka mēs esam spēlētāji šajā reģionā. Eiropas Savienība kopumā ir uh, spēlētājs vidusjūras reģionā un arī uh, vidējos austrumos šeit. Es eh, beigšu atbildēt, es ceru, ka man būs iespējas atbildēt. Kalniec kundze. Thank you, madam komisār. Paldies, komisāra amatkandāts kundze. Man ir divi jautājumi. Šobrīd Eiropieši tikai 18% tulku izmanto salīdzinot ar 30%, kas pirms eh, desmit gadiem tika izmantoti robežu apsardzēji robežu kontrolei pret mazajiem zaļajiem cilvēciņiem. Kādas iniciatīvas un politikas jūs ierosināsiet, lai stiprinātu kopīgo Eiropas aizsardzības politiku? Un otrs jautājums ir lielā mērā saistīts ar to, kādā veidā jūs plānojat uh, pārvērst austrumu partnerības valstis uz demokrātiskām sabiedrībām, uh, lai neļautu Krievijai atjaunot padomju ietekmes jomu. Paldies! Par budžetu aizsardzībai. Pastāv ilgas debatas daudzās dalību valstīs, daudzos formātos par šo jautājumu. Manuprāt, mums ir nepieciešams strādāt, ir īpaši mums Eiropas Savienībā strādāt pie rezultāta. Nevis tik daudz pie sākumsummas. Šis summas jautājums eh, nav mūsu rokās. Tieši tāpēc es uzstāju uz to, cik nepieciešams strādāt pie sadarbības aizsardzības jomā, resursu apvienošanu. Šeit galvenais eh, kritērijs. Ja mums ir iespēja efektīvāk strādāt militārajā jomā, tad tas būtu apvienojot mūsu spējas. Manuprāt, sadarbojoties aizsardzības ministriem, EIDA, mums būs iespējams attīstīt tālāk šo resursu apvienošanas pieeju. Tālāk. Attiecībā uz mēģinājumu apstiprināt Krievijas uh, militāru klātbūtni mūsu kaimiņu valstīs. Nu, tur mums ir lielākais izaicinājums kultūras identitātes jomā Eiropas Savienībai. Manuprāt, tas mēģinājums, ko Krievija veids, ir parādīt, ka Eiropas izvēle būs slikta cilvēkiem, kas dzīvo tajās valstīs. Tāpēc es tik ļoti uzstāju uz šo valstu pāreju uz atbalstu sniegšanu šo valstu pārējai. Ja mēs varēsim parādīt šiem cilvēkiem, ka Eiropas izvēle nāks par labu šo valstu iedzīvotājiem, domāju par Moldovu, tuvas ir vēlēšanas, Gruzija, Ukraina pats par sevi. Eiropas izvēle sniegs iegūmus iedzīvotājiem, un tas būs pietiekami pievilcīgs eh, faktors vismaz daļai no sabiedrības. Nu, Daļa varbūt domā savādāk. Tā, Lorenzo Čēza. Ministra Mogherini, voļ. Mogherini kundze, es vēlos no savas puses uh, paust. Uh, apmierināti par to, ka Itālijas valdība ir izvēlējusies tieši jūs kā mūsu valsts pārstāvi Eiropas komisijā. Esmu pārliecināts arī ņemot vērā jūsu darbu eh, Nacionālajā parlamentā, arī Eiropas parlamentā, ka. Eh, tiešām jūsu tā, tā, tā, talants, kas ir arī eh, kompetence, entuziasms noteikti nāks par labu Eiropas Savienībai jautājums. Kā jūs zināt, tad Vārdarbība pret reliģiskām minoritātēm uh, austrumos uh, pēdējo gadu laikā ir ārkārtīgi pieauguši 2000. Vairāk tādās ir nenokstoši uh, kristieši, kas ir cietuši arī kurdi, kas bēg no šīs vārdarbības arī tiek slēgtas slimnīcas, skolas un arī apzīmētas viņu mājas jautājums, ņemot vērā situācijas smagumu. Uh, kādus pasākums pieņemsiet, lai vērstos pret šo situāciju, lai laboto. Liels paldies! Atbild, paldies arī par draudzību, paldies par jautājumu un arī paldies arī Eiropas parlamentā veiktajiem darbam pie šī jautājuma un arī noteikti turpinās vēl strādāt pie šī jautājuma. Šīs darbs ir ārkārtīgi svarīgs, jo šeit mēs runājam par ko plašāku, par cilvēku tiesībām, un šeit Eiropas parlaments fundamentāli ir spēlējis savu lomu, un tā ir ārkārtīgi liels spēks šajā jomā, un es ceru, ka kopīgi varēsim sastrādāties. Un tad arī, jo cilvēktiesību um, iekšienē ir arī reliģiskā brīvība un arī pār uh, kristiešu situāciju pasaulē. Uh, Es domāju, ka ļoti svarīgi to atkārtā, atkārtot. Un to, ka reliģiskā brīvība ir, brī, ir universāls tiesības, kas ir paredzams visām, visiem. No otras puses, es domāju, ka ļoti svarīgi arī specifiski strādāt uh, tojos austrumos, arī dažās Ziemeļāfrikas uh, valstīs, Āfrikas valstīs, gan ar īpašo Eiropas Savienības pārstāvu cilvēktiesību jautājumos, gan arī ANO cilvēktiesību īpašo pārstāvu, kas ir arī e, Jordānijas izcelsmes, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs profils, lai varētu strādāt kopā, lai varētu e, cīnīties pret šāda veida problēmu, apsam konkrēti. Ja man ir vēl nedaudz laika, vēlos piebilst ka vēl viens svarīgs punkts būs noteikti arī mūsu programmā, un, kad domājam par Irāku, bet ne tikai, humanitārai palīdzībai ir jānonāk pie visām kopienām, un te mēs noteikti varam strādāt kopā ar uh, komisāru kandidātu, lai koordinātu šo darbu. Mums ir noteikti vēl jāizstrādā arī politika, uh, un jānodrošina sadarbība ar dažādu valstu uh, atbildīgām iestādēm, lai varētu īstenot šo mūsu apņemšanos. Paldies! Herzlichen Dank. Die letzte Frage. Paldies. Pēd, pēdējā jautājuma Čēzes kungs uzdeva tik patīkam, ka salīdzināšu, kā, cik patīkam jautājumu tagad uzdos kolēģis Pancēri. Grazie. Paldies, Mogherini kundze. Cilvēktiesību hārtas ievadvārdos tiek teikts, kā Eiropas Savienība savas rīcības centrā nosēda cilvēku arī nodrošināt nepieciešamos izteiksmes līdzekļus un cilvēku cieņu, kas notiek pasaulē vidusjūras reģionā īpaši. Jo, nu, norāda uz to, ka ir jāīsteno šī ievedvārdu, uz to arī atsaucās Junkers. Jūs teicāt, ka nepieciešams laiks, lai varētu definēt struktūrālu pieeju jautājums, vai jūs varētu tomēr noteikt kādus termiņus, uh, jo arī parlaments strādā pie šiem jautājumiem, jo īpaši, kas attiecas uz Eiropas Sanības īpašā sūtņa lomu stiprināšanu un arī struktūrāta sadarbība ar visiem komisāriem, ņemot vērā to, ka šī jautājuma ir horizontāli. Paldies! Grazie! Atbilde, paldies! par dažiem jautājumiem strādāšu pēc dažiem mēnešiem, par dažiem darbu sāksim jau tagad, ar lielu prieku arī ciešāk par tiem di vēlētos diskutēt ar jums un ar īpašo pārstāvi, īpašo sūtni. Uzskatu, ka īpašā sūtņa darbs šo gadu laikā, cik zinu es, bet mēs varam apmainīties ar viedokļiem, uzskatu, ka darbs ir bijis ļoti pozitīvs. Uh, var to tikai atbalstīt. Uzskatu, ka jautājums pār darbu pie cilvēku tiesībām, ka nu, nav, tas ir, nav kāds papildinājums tikai mūsu ārlietu politikā, nē, tas ir ārlietu politikas centrā. Uh, un tās ir mūsu galvenās intereses. Bieži vien uh, nu, tiek runāts, te, mm, ko tad izvēlēties - stabilitāte vai cilvēktiesības. Nē, es domāju, ka cilvēktiesības var nodrošināt stabilitāti. Tās nozīmē, jā, ka mums ir jānodrošina šī pilnīgā horizontalitāte un ne tikai attiecībā uz komisāriem, kas ir atbildīgi par ārlietām, bet jo īpaši komisāri, kuriem ir iekš, uh, atbildība iekšlietās, jo. Uh, mums ir jānodrošina cilvēktiesība ievērošana jau mūsu robežās, jānodrošina mūsu iekšējās politikas, lai mēs varētu paši īstenot cilvēktiesības pirms to prasām no citiem. Es domāju, ka tas mums dar padarīs tikai efektīvāku. Un vēl viena lieta par darbu, kādu vēlos eh, ieguldīt eh, cilvēktiesībām, tas ir ne tikai institucionāls darbs. Es domāju, ka ir svarīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību NVO, noturēt struktūrētu dialogu, gan Eiropas valstīs, gan trešajās valstīs. Un strādāt ar kategorijām, kas jo īpaši smagi strādā pie cilvēku tiesībām. Ievadvārdos jau minēju jautājumu par prēses brīvību. Un arī šeit jāstrādā gan ārlietu, gan iekšlietu uh, amatpersonām, īpaši minu arī sieviešu jautājumu, ļoti akūts jautājums, ne tikai uh, trešajās valstīs, bet arī Eiropas Savienībā, jāizveido institucionālā um, alianse arī ar pilsoniskām sabiedrībām, lai mēs varētu strādāt pie cilvēku tiesībām gan pie mums, gan trešajās valstīs, jo tādējādi tikai mēs būsim uh, nopietni partneri. Paldies, Pasku! Signora Mogherini! Uh, EU... Daudzkārtīgi Eiropas Savienība ir dzirdējusi kritiku par politiskās gribas trūkumu, tīpaši drošības un aizsardzības jautājumos. Faktiski un daļēji tas ir dēļ tā, ka dalība valstu uztvere ir atšķirīga un arī savstarpējā problēma izpratne ir atšķirīga. Vai jaunā Eiropas Savienības drošības stratēģija tik pārskatīja? bet ņemot vērā pēdējo gadu notikums un vai pēdējo laika notikums. Jā, es ļoti ceru, ka tas tā būs, skan atbilde. Un es jau īsi runāju par to arī iepriekš. Es domāju, ka mums eh, nebūs taisnība, ja mēs teiksim, ka draudi, ko uzsver atsevišķi dalībvalstis, neietekmē tāpat laikā uh, citas dalībvalstis. Mēs esam viena cieša kopiena, un ja ir kāds drauds, ko izjūt kāds, tad tam ir jābūt draudam, ko izjūt visi. Lūk, tā es domāju. Un tāpēc es teicu, ka mums ir jāvērš lielāka uzmanība uz to, kas notiek austrumos un arī dienvidos. Eh, te ir tāda, mēs nevaram atļauties eh, paradoxāli liet, raudzīties vai kaut ko izvēlēties vienu vai otru, jo mums ir problēmas, kas nāk gan no austrumiem, gan no dienvidiem. Tāpēc eh, es arī cenšos sākt no tādiem pamat zelta uh, akmeņiem, ķieģeļiem. Ja mēs sākam domāt par drošības stratēģiju, veidojam savu redzējumu, tad ir jādomā par mūsu cilvēku drošību, kā arī par citu pasaules cilvēku drošību. Eiropai ir jābūt par tāds globāls drošības sniedzēju. Mums ir ļoti daudz kā kopēji arī uztverot draudus. E, gentile alto Gutiet augstā pārstāvs kandidāti, jūs kā Itālīte tuvāko mēnešu laikā risināsiet ļoti smagu Itālijas republikas problēmu, kas attiec uz jūrniekiem, Itālijas jūrniekiem, kas tiek bloķēti Indijā. Uh, Tā nav tikai jo, Itālijas problēma. Šeit mēs runājam arī par starptautiskiem principiem un par uh, funkcionējošu imunitāti, lai varētu aizsargāt savus valsts piedur, piedarīgos uh, ārvalstīs. Kopš 14. gada ir uh, bijis uh, progress šajā lietā, ņemot vērā jūsu kompetenci un pieredzi. Es ceru, ka darīsiet visu, lai atrisinātu situāciju. Šis nav tikai divpus, divpusīga situācija, divpusīgs jautājums Eiropas Indijas attiecībās tiks skatīts šis jautājums, tam noteikti būs arī lielākas uh, sekas un eh, kāda loma šeit būtu jāspēlē Eiropas Savienībai, kā tā spēlēs. Atbilde, paldies! Kā jau teicu, es būšu Itālijas ārlietu ministra līdz parlamenta balsojumam un izmantoju arī šo jautājumu, uh, lai teikt sekojošo, Kamēr būšu ministri, katru dienu es meklēšu risinājumu šim jautājumam. Tad, kad eh, es būšu citā amatā, ja Eiropas parlaments šādi lems, tad būs jāizvērtē paveiktais darbs. Eiropas Savienība jau vairāk kārt ir eh, dažādos līmeņos, arī visaugstākajos, ir minējusi par šo jautājumu. To ir, par to ir runājis Eštona, Barozo, Šulcs, Broks arī, ja nekļūdos par to runāja dažas nedēļas atpakaļ. Šīs pretrunīgie jautājumi, kā citi pretrunīgie jautājumi starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, protams, iekļaujas ārlietu. Um, dienesta darbā. Es vēlos, lai Indijas iestādes respektē starptautiskās tiesības viņu paši interesēs, jo tie, tās ir pamatu tiesiskie principi, kas nosaka Itālijas, Eiropas Savienības, arī Indijas, arī visā pasaulē. Trešais. Es vēlos atvieglot dialogu. Dialogu starp Itāliju, Eiropas Savienības dalību valstu un Indiju arī tādēļ ļoti labi zinu, un visi mēs to ļoti labi zinām, Un tas arī sasaucas ar uh, to, ko teica Barozo kungs, Šulc kungs un Ešons kundze, kā pozitīvs rezultāts arī stiprinās uh, Eiropas Savienības un Indijas attiecības. Jā. Paldies. Tālāk Assis kungs. Senhora Mogherini, na sua intervenção inicial teve o cuidado de referir a importância do Mogherini kundze, jūs savā ievadu uzrunā atsaucaties arī uz to, cik svarīgs ir attiecības starp Eiropas Savienību un Dienvidameriku. Man ir konkrēts jautājums, kādas politiskās iniciatīvas jūs izmantosiet, lai mēs varam atrast risinājumu, piemēram, sarunās starp Eiropas Savienību un Merkusūru valstīm? Uh, Tur jau kopš 90. gadiem ir strupceļš. Vēlētos arī dzirdēt kaut ko vairāk par parastajiem tirzniecības jautājumiem. Toreiz brīvās tirzniecības nolīgumā mēs piešķiram lielu nozīmību, to mēs daram arī šobrīd. Tad, kad gatavojamies e, slēgt līgumu ar ASV, kādā veidā jūs eh, redzat eh, šī jautājuma risināšanu un cik prioritārs būs šis jautājums? Priekšsarētais kļūdēni dod vārdu nākamajam runātājam, atvainojās. Šeit ir Federika Lūdzu. Um, posso rispondere in italiano? Tra, tra... Paldies, atbildēšu itāļu valodā. No visām vidusjūras valstu valodām izvēlos itāļu. Divus mēnešus atpakaļ tieši es biju um, Santiago Čīlē kopā ar ģenerālsekretāru sekretāru Čalaku, uh, lai mēs runājam tieši par šo jautājumu. Toreiz arī teicu, es domāju, ka tas arī ir kaut kur noteikti piefiksēts, kā partnerības ar Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku un Karību jūras valstīm Um, var kļūt vēl spēcīgāka. Mums ir kopīgs uh, pamats, gan ņemot vērā vēsturi, kultūru, sastarpējo sapratni, politisko sapratni. Mums ir uh, arī valstu struktūras, uh, kas ir ļoti līdzīgas, protams, ir atšķirības, bet mēs viens otru ļoti labi saprotam kas dažkārt trūkst, varbūt ir nedaudz vairāk politiskā investīcija, un gan no mūsu puses, gan dažkārt arī no Latīņa Amerikas valstu puses, lai šī partnerība tiešām varētu izmantot visu savu potenciālu, un es domāju, ka tas attiec arī uz Merkosur, gan arī uz citām reģionālajām organizācijām, kas aktīvi darbojas Latīņa Amerikā, katra organizācija, kas darbojas savā formātā, un arī, uh, nu, politiskā veidojumā, kā jūs to zināt, samazināt. Es domāju, ka mēs varam strādāt vēl enerģētiskāk, tieši no politiskā viedokļa, ne tikai ar Latviju-Amerikas valstīm, bet arī ar Karību jūras valstīm, un mums ir iespēja to darīt. Uh, ļoti svarīgs notikums Eiropas Savienības ELAK uh, sāmīts notiks jūnijā. Es domāju, ka beidzot uh, šī sanāksme, ne, šī samits nebūs vienkārši tāds business as usual parasti, bet tik tiešām uh, mēs šai samita laikā varētu arī norādīt savu vēlmi cieši sadarboties ne tikai ar strateģiskām valstīm, bet ar visu kontinentu. Paldies! Bildam! Velderkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu holandiešu valodā, Mogherini kundze. Destabilizācija mums tuvos reģionos un arī tālāk Hamas, Al-Qaida, citas organizācijas. Tas viss mums ir parādījis, ka ja mums nepieciešams pierādījums tam, ka pastāv lielāka nepieciešamība pēc drošības un ka Eiropas Savienībā ir jācenšas tas panākt. Vai jūs piekrītat man? Un ja piekrītat, tad kādā veidā mēs to varam iestrādāt kopīgā ārlietu un drošības politikā? Paldies! Jā, es piekrītu, ka tik tiešām ir ievērojami draudi mums visapkārt, bet tie ir draudi pirmkārt jau cilvēkiem šajā reģionā. Es nezinu, vai jūs man piekritīsiet. Pirmie cietušie, ASIK darbības nu, cietušie ir musulmaņi. Arī kristieši, protams, arī citi. Tad šī kultūras ziņa, ko mēs mēģinam pateikt, ir daļa no stratēģijas uh, E, kā tikt galā ar šo draudu. Jo tas, ko ASIL izmanto, ir tas, ka paziņot, ka viņi ir valsts, lai gan faktiski viņi sagrauj koncepciju par robežām, par varas iestādēm, bet no otras puses izmantot reliģiju pret citiem, pret citām reliģijām. Tam nav vietas ne islamā, ne kādā citā reliģijā. Tā kā kultūras signāls, kas nāk no Eiropas, manuprāt, ir pietiekami spēcīgs signāls, lai tiktu galā ar, šo, ar šiem draudiem, bet mums ir arī citi, piemēram, militārie līdzekļi. Tad tas ir jādara dalībvalstīm. Dažas ir lēmušas to izmantot, citas nē, citas ir izvēlušas savādākus formātus, bet, manuprāt, tas, kas ir svarīgi un tas, ko es darītu nākotnē, ir veidot kopīgu ietvaru Eiropas Savienībai, lai tā spētu rīkoties līdzīgā virzienā. Būs spējas, kas paliks dalību valstu rokās, bet ja šīs iespējas un šos lēmumus iekļauj kopīgā ietvarā, ka norādot virzienu, stratēģiju, uh, un apvieno centienus, tad nonāksim pie labāka rezultāta un izvairīsimies no tā, ka runāsim katrs savā valodā un rīkosimies katrs pa savam. Tālāk ir humanitārais aspekts. Tas ir milzīgs. Es atvainojos, es pārsniedzu laiku. Uh, uh, madam, uh, Tanokungs. Es izsakos uh, savu kolēģi Džefriju Van Ordenu vārdā, kurš, diemžēl, nevarēja šeit būt. Viņš lūdza man uzdot šos jautājumus viņa vārdā. Kuru CSDP militāro aktivitāti uh, jums, prāt, ir jāveic, jo to nevar veikt NATO vai dažas valstis? Otrakārt, vai jūs uzskatāt, ka CSDP galvenais uh, Mērķis ir veicināt Eiropas integrāciju un palīdzēt Eiropas Savienībai kļūt par globālu politikas e, spēlētāju. Think, uh, the, uh, mission... Manuprāt, tās misijas un operācijas, kuras esam īstenojuši, e, tiek veikts nevis tāpēc, ka neviens cits to nevar veikt, bet gan labi ir, ka mēs to darām. Es ceru, ka tas atbildes jautājumu bet es neizvēlētos šādu pieeju, ka mēs darīsim tikai uh, tādēļ, ka neviens cits to negrib darīt. Vienalga vai runa par dalību valstīm vai par NATO. No otras puses mums tomēr ir misijas un operācijas cieši sadarbojoties dalību valstīm un NATO. Integrēta pieeja, manuprāt, ir ļoti laba un politiski pārdomāta. Kā, es atvainojos, kāda bija otrā daļa. Jā, jā, pa, politisko, skaidrs. Es tik daudz nedomātu par to, kādēļ tas tiek darīts, bet gan darīt pareizo lietu, kas ir darāma un darīt to kārtīgi. Manuprāt, tas varētu veidot kopīgu atbildības sajūta, bet galvenais iemesls to darīt ir ne jau tādēļ, ka mums nepieciešams kaut kas, kas saturēt mūs kopā, bet darīt gan kaut ko pārdomātu, lai nodrošinātu drošību sev un arī citiem. Demis Maker kungs. Paldies priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundzi Jūs ieteicāt likt cilvēku ārlietu politikas centrā. Trīs problēmas. ANO konvencija pret spīdzināšanu, parakstīta pirms 30 gadiem, bet mēs redzam pasaulē situācija šajā jomā pasliktinās. Un nav tik liela apņemšanās Eiropas Savienībā pārvērst šo situāciju ar spīdzināšanu par e, aktuālu problēmu. Vai jūs kā augstā pārstāve uh, uzstāsiet, ka šis jautājums ir pietiekami augsti dienas kārtībā. Otrakārt, parlaments pieņēma rezolūciju par orgānu tirdzniecību Ķīnā. Ko jūs darīsiet, lai risinātu šo jautājumu ar Ķīnas pusi, lai šī prakse tiktu apturēta un lai būtu pārskatāma izmeklēšana veikta, atbrīvotī politiski ieslodzītie, tīpaši Hongkongā? Lūdzu, vārds Magarīnī kundzei. Jā, es esmu vairāk kā gatava risināt spīdzināšanas jautājumu. Visi, ja, visus jautājumus saistībā ar cilvēku tiesībām es lieku ne tikai augsti dēļ darba kārtībā, bet mūsu politikas pamatā, kodolā. Otrakārt, es domāju, ka mums ir liela pieredze ne tikai iekšēji, bet arī pilsoniskajās sabiedrības organizācijās Es izteicos, ka ir nepieciešams veidot uh, aliansi. Mums ir ļoti spēcīgas uh, sabiedriskās organizācijas un cilvēktiesību aktīvisti tajās valstīs, kur šī situācija ir uh, bēdīgāka. Es domāju, būs, tas būs daļa no mana darba um, šo jautājumu aktualizēt. Bet ne tikai aktualizēt, bet gan panākt virzību. Tā skaitā arī ir sarunās ar Ķīnu. Es domāju, ka tā būs noteikti daļa no jautājumiem, ar kur, kurus pārunāsim ar Ķīnas iestādēm. Tas, ko es centīšos izdarīt, ir runāt ar dažādām valstīm, Ne tikai par to, kas viņiem jādara, lai kaut ko mainītu, bet lai panāktu, ka viņi kaut ko maina savā politikā, savā praksē, kas, manuprāt, ir visefektīvākais veids, kā risināt cilvēktiesību problēmu jautājumus. Jūs pieminējat Hongkongu savā jautājuma noslēgumā, bet man jāatvainojas, es īsti nesapratu, es nevēlos teikt, ka tulki slikti strādājot, bija mana vaina. E, Hongkongas jautājuma, Hongkongas jautājumu es nepaspēju 20 sekundēs pilnībā uh, komentēt, bet uh, man priecē tas, ka esam saņēmuši šodien labākas ziņas, nevis šausminošas, un tas galvenokārt ne tikai Hongkongas iedzīvotāji un uh, vietējo varas iestāžu un Ķīnas varas iestāžu interesēs, bet uh, nepieciešams atrisināt apmienošā veidā nākamo 2017. gadu vēlēšanu jautājumu dialogu veidā. Paldies, tālāk šākas kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra amata kandidāts kundze. Jūs teicat, ka, ka mums ir jādomā lielās kategorijās un jārīkojas izlēmīgi. Es ļoti ceru, ka jūs atradīsiet konstruktīvus partnerus un kādā veidā. Un P5 plus 1 sarunās, kādu lomu jūs tur sev saskatāt. Un ko jūs plānojat darīt sakarā ar Irānu un cilvēku tiesību jautājumu tur? Uh, un kāda ir nostāja attiecībā uz kodolu jautājumiem ar šo valsti, jo šis jautājums jau ir, ir ievilcies un varētu paildzināties vēl ilgāk, ja nebūs panākta mm, izšķirīga noruna atbilde. Es jau teicu un joprojām uzskatu, ka Irāna, Irāna varētu spēlēt konstruktīvu lomu, kā arī tā, šī loma varētu būt destruktīva dažādos konfliktos šajā reģionā. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka ļoti svarīgi Irānu ir iesaistīt. Ir jāskatās, vai Irāna varētu mainīt savu lomu no destruktīvās uz konstruktīvo, nevis bojāt situāciju, bet tieši otrādi uzlabot uh, Eh, turklāt es uzskatu, ka šā, šāda iespēja ir diezgan realistiska, un mēs varētu pamēģināt strādāt ar viņiem, gluži tāpat kā ar Irāku. Mēs varētu runāt ar attiecīgiem cilvēkiem Irānā, kas ietekmē notikumu gaitu par šīm sarunām. Eh, šīs sarunas notiks līdz 24. novembrim. Jūlijā tika panākta vienošanās, ne pēdējā kārtā, bet gan iepriekšpēdējā. Eh, tur um, tika pieņemta pieņemts lēmums, ka Kerija Eštona turpinās darboties līdz 24. novembrim. Tas ir ļoti gudrs risinājums, jo pēdējās dienās un nedēļās nav iespējams mainīt ļoti sarežģītu sarunu vadītāju. Es eh, aprunājos ar Ketiju un ar citiem uh, ministriem, eh, bet arī ar Irānas eh, ārlietu ministru. Viņš arī bija Ņujorkā ģenerāls asamblējas sēdē pirms dažām nedēļām. Un vai nu mēs panāksim vienošanos pirms 24. novembra, jo pēc šī datuma panākt kaut kādu risinājumu būs ļoti grūti. Bet es ļoti ceru, ka mēs varēsim vienoties līdz minētajam datumam. Un tur es neko nevaru vairs piebilst par cilvēktiesībām. Cilvēktiesības ir pavisam atsevišķs jautājums un nevajadzētu iejaukt šo ļoti svarīgo jautājumu kāda cita saruna kontekstā. Mēs un viņi arī runā par kodolu failu. Un um, šeit ir tāda Irānas reģionāla loma, tas pats ir par cilvēktiesībām. Es vienmēr pacēlu šo cilvēktiesību jautājumu neatkarīgi no vietas un konteksta. Uh, Paldies tālāk, Maura Barandijāran kungs. Alta reprezentante nominēlā. Paldies. Augstās pārstāvs kandidāta kundze. Es gribētu parunāt, pa, pavaicāt par līgumu ar Kubu, Eiropas Savienību un Kubu šis līgums ļoti cerams, ka attīstīs tirdzniecības saiknes ar šo brīvības savu. Diemžēl šīs sārunas eh, nefokusējas uz eh, cilvēktiesībām. Un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs piekrītat, ka Kastro režīma ekonomiskās reformas ir bijušas virspusējas un vai jūs gribat uzsākt tādu konstruktīvu sārunu par uh, pamatiesību jautājumiem šajā kontinentā ar Kubas iestādēm, un ja jūs risināsiet pamatiesību jautājumu, kādā veidā jūs uzraudzīsiet uh, attiecīgo cilvēktiesību klauzulu īstenošanu un kādu lomu varētu spēlēt Eiropas parlaments šajā uzraudzībā. Un visbeidzot, ja jūs apstiprinās amatā vai jūs uh, mandāta laikā uh, raudzīsties, uh, lai tiktu īstenotas um, arī izjūt arī to, ka pamatīsīgas humanitārās tiesības ir prioritārāks nekā ekonomiskās vērtības. Paldies par jautājumu. Na, noteikti drīz atgriezīšos, nevis pēc daudziem mēnešiem, bet pavisam drīz. Uh, šajā ēkā, lai varētu runāt par turpmākiem speramiem soļiem. Ko varu pateikt jau tagad? Ir tas, ka no vienas puses esmu pārliecināta par to, kā ir nepieciešams atbalstīt nelielo atvērtību um, ekonomiskām reformām, kādas ir paudušas uh, klubas atbildīgās iestādes. Protams, varētu būt vairāk, bet nu, ekonomiskajā plānā jo īpaši politiskajā plānā, jo es domāju, mūsu loma ir mudināt, veicināt, lai reformas tiktu īstenotas ar lielāku apņemšanos. Protams, esmu gatava uzsākt konstruktīvu dialogu, kā jūs arī to minējāt, par cilvēktiesībām ar Kubas atbildīgajām iestādēm. Es domāju, ka es to noteikti arī varēšu darīt sadarbībā ar mūsu īpašo pārstāvi. Uh, Cilvēktiesību lietā man būs liels prieks arī strādāt pie šī jautājuma kopā ar jums, ar Eiropas parlamentu, tādā formā, nu, kādā izvēlēsimies, kāds būs efektīvākais. Paldies. Pavo Vairīnen. Vairinen kungs priekšsēdētāji, Magarīni kundze, es atbalstu to, ka jūs uzsverat to, ka ir nepieciešams līdzvarot uh, mūsu politikas gan uh, ārējā, gan iekšējā izpausmē. Uh, es arī atbalstu jūsu mm, pausto atbalstu jūsu prioritārajām dimensijām, gan mūsu ārlietu jomā, gan arī politika izvēles jomā. Uh, Eh, es nāku no Ziemeļu valstīm un es eh, arī atbalstu to, ka jūs eh, runājāt par Ziemeļu dimensiju un Ārktikas reģionu. Man ir jautājums par Eiropas Savienības globālo lomu. Mēs esam vadošā lielvara visā pasaulē trijās jomās. Tā ir tirsniecība, attīstība un vide. Un mums ir jābūt spējīgiem uh, stiprināt mūsu globālo lomu, koordinējot uh, mūsu globālās rīcības uh, un padrot šīs rīcības par saliedētākam, saskaņotākam. Uh, vai jūs uzskatāt, ka jums izdosies sadarboties ar citiem komisāriem minētajās jomās, kas arī ietver šo ārējo dimensiju un kādā veidā jūs nodrošināsiet šo sadarbību? Uh, I will try. Es centīšos to izdarīt. Es darīšu visu, ko varu, likšu visu savu enerģiju iekšā. Uh, man ir augsti mērķi, augstas ambīcijas. Kā jūs teicāt, mēs esam droši vien pats spēcīgākais dalībnieks vai aktieris tirdzniecībā, vides jomā un uh, arī visās jūsu pieminētajās trijās jomās. Tagad ir grūti teikt, kādā veidā mēs koordinēsim mūsu darbības koordināciju. Varbūt tā ir tāda vidusjūras pilsonis pieeja, eh, kaut gan Arktika man arī šķiet ļoti skaisti vieta. Es uzskatu, ka koordinācija sāks no ideju, ideju mm, apvienošanas, mūsu prioritātes, mūsu rīki, mēs ar tiem dalamies, mēs tos apvienojam. Mēs eh, katru mēnesi organizējam ar citiem komisāriem sanāksmes mēs e, sanākam kopā ne tikai tie, kuru politikā ir ārējā dimensija, bet arī ar citiem. Mēs e, sastrādājamies ar tirzniecības, ar vides e, komisāriem. Mēs runājam par kopīgu redzējumu, par prioritātēm, par instrumentiem. Un tad skatīsimies, vai mēs varēsim panākt to, ka mašīnas strādā saliedāti kopā. Un tas ir liels izaicinājums. Mums ir uh, jārunā strateģiski un arī politiskā ietekme jāizvērtē, resursi ir lieli, jāskatās, kādā veidā visu var esošo var salikt kopā. Tas ir patiesi izaicinājums. Tagad par globāliem jautājumiem. Ehm, kad es skatos uz to, ko mēs darām Haitī vai Āfrikas ragā, un darbu ir daudz, bet viņi ir sadrumstaloti gabals pa gabalam, bet ja mēs varam visu salikt kopā, ja mēs varam apvienot, piedot politisku redzējumu, tas kļūst tāds politiskāks un atpazīstamāks. Politiskā atpazīstamība ir daļa no politikas. Ja kaut kas ir atpazīstams, redzams, tad tas kļūst arī spēcīgāks. Un vides un um, globālo pārmaiņu jomā mums arī jādomā par to, kā mēs virzīsim to Limas un Parīzes konferences nākamajā gadā. Ja mēs um, ne, nebūsim veiksmīgi, tur ir grūti iedomāties progresu tālāk. Ivo Vaigl. Ivo Vaigl. Tisti dan, ko ste vi bili na Lampeduzi, sem jaz bil v. Paldies, komisār kandidāti kad jūs bijāt Lampedūzais, bijāt Disavēba, un es redzēju, ka ļoti daudz bēgļu un tur atrodas, un šīs skaits pieaugs, ja mums neizdosies sagatavot struktūrētu politiku Āfrikai. Taču Tagad es vēlos pateikties jums par to, ka esat izteikusi gatavību sagatavot šādu politiku. Tad arī jūs uzsvērāt uh, starptautiskās tiesības. Ja Eiropas Savienība izmantot šīs starptautiskās tiesības pilnībā, tad mēs būtu daudz spēcīgāks spēlētājs, piemēram, Kalnu Karabahā, uh, Izraels-Palestīnas konfliktā vai Maroks uh, okupēt, okupētie teritorija Sahārā, vai esat gatavi izmantot šos instrumentus, kad kāds uh, pārkāp starptautiskās tiesības? Paldies, atbildi. Tiešām simboliski, ka izvietā Addis Ababā un es biju Lampedūzā, jo patiesībā tas tiešām ir tas ceļš. Man bija tiešām ļoti iespējīgi satikties ar radniem, ar uh, upuru draugiem, ģimenēm, uh, Lampedūzām, protams, arī ar izdzīvojušiem. Ne tik daudz stāsti par cilvēkiem, kas gāja bojā, bet izdzīvotāju stāsti, jo mēs redzējām traģēdiju jūrā, bet mēs neredzam to traģēdiju pirms viņi nonāk jūrā. Un es domāju, tieši pie tā mums ir jāstrādā. Tā ir mūsu prioritāte. Mēs šeit runājām par spīdzināšanu, par cilvēktiesību pārkāpumiem, gan attiecībā uz sievietēm, gan bērniem vīriešiem. Lielākajā daļā gadījumu es domāju, ka Lampedūzā plūsma Lībija, Itālija, manuprāt, tur ir mēram 70% patvērumu uh, meklētāji. Tie nav ekonomiskie bēgļi. Jā, protams, mums ir nepieciešama struktūrēta politika Āfrikai, gan Āfrikas interesēs, gan mūsu interesēs, statotiskās tiesības. Uh, Vai esmu gatava izmantot instrumentus? Jā, protams, es būtu gatava izmantot šos instrumentus, bet vispirms mums būtu nepieciešams izveidot nosacījumus, kādos eh, mēs varam. Eh, mēs varētu novērst šo starptautisko instrumentu izmantošanu, tad piemērot preventīvo politiku. Raugāmies uz krīzēm, Izraels Palestīnas konflikts, piemēram, kas ir aktuāls uh, desmit, uh, desmitiem gadu, jau esmu uzaugusi ar šo konfliktu. Uh, cits krīzes mēs redzējām, ka tās notiks, bet, no, nu, notiks, bet laicīgi nereaģējām, lai tās novērstu. Es domāju, ka tas mums ir īpaši arī jārisina, ka Eiropas Savienībai nevis jādomā par sankcijām pēc tam, nevis domāt par to, lai šīs krīzes neuzsprākst. Paldies! Kuzo par mūlūdz Guevada. Mogherīnī kundze situācija Irākā, Sīrijā, rietuma politikas sekas um, pēdējo 20 gadu laikā. Ja šo Neberlučie norādītu, ka fašisms un terorisms nav vienkārši fenomens, kas parādās uh, kādā dienā. Nē, rietumi ir to visu veicinājuši. Tādējādi mēs esam karā un uh, cieši vienmēr vien un tie paši jaunieši un uh, citi, kas grib uh, dzīvot mierā. Uh, Islāma fundamentālisms ir sekas tam, ka iejaucāmies Irākā. Mēs redzējām, kā rietumi atbalstīja šo, šo valdību, kas tur pēc tam tika izveidot. Vai, ko jūs par to domājat? Atbildi. Runājot par Irāku un Sīriju, situācija tur ir ļoti svarīga. Bet šeit mūsu viedokļi atšķiras. Nedomāju, ka ir nepieciešams, ka pienākums palīdzēt arī piemēram, piegādājot uh, ieročus, bruņo, bruņojumu, tā nav Eiropas Savienības specifiska kompetence, mēs tikai apmaināmies ar viedokļiem, es nezinu, palīdzēt šīm uh, organizācijām, lai varētu cīnīties pret ļaunumu, kas ir viņu tūmā. Tas ir humanitārs pienākums. Jā, nav militārs atbildes, te piekrītu jums Eh, militārs risinājums nav efektīvs, ja nav politiska risinājuma, ja nav darbs pie eh, nosacījumiem, apstākļiem, kas varētu palīdzēt eh, ekstrēmistiem. Ir problēma ar sociālo nodrošinājumu, ekonomisko drošību. Šīs problēmas ir ļoti dziļas, ir lielas šķelšanās, arī izslēgšana no varas Tas arī nosaka šo vidi, kas varētu būt auglīga tieši terorismu organizāciju izplatībai un jaunu kaujinieku pieņemšanai. Es domāju, ka ir mūsu pienākums katram atsevišķi un Eiropas Savienībai kopumā sarēt, lai šo tendenci mainītu labāki dzīves apstākļi no politiskā, cilvēktiesību un demokrātiskā, ekonomiskā, sociālā viedokļa valstīs, kas ir ap mums, noteikti arī atņemtu resursus terorismu organizācijām, kas apdraud šīs uh, valstis, no kurienes nāk arī šī lielā bezcerība. Paldies! Pablo Iglesias! Presidente, buenas tardes, señora Morgherini. Paldies priekšsēdētāji Magarīnī kundze. Bieži vien komentāri izskan šeit ļoti strikti, es mēģināšu būt iecietīgs, es domāju, ka mums ir jāpanās ar viedokļiem un jānorāda, ka mēs varam rīkoties labāk. Tad viena no kritikām, kas izskanēja, bija par to, ka jūs bijāt prokrieviska, un tas Parkinsons būtu kā teikt, ka man ir kāda īpaša redzēta slimība, bet, nu, es domāju, ka jūs esat ļoti sāprātīgi, jums ir arī pieredze. Uh, Un bieži vien saprātība ir tieši tas, kas trūk šajā komitejā. Jūs teicāt, ka bieži vien nāksiet uz šeit ar prieku. Jums tam nu tāds dīvains tas prieks, jāteic. Vudijs Elēns teica, ka viņš nevar klausīties Vāgneru mūziku, jo tas viņam rada vēlmi iebrukt Polijā. Bet bieži, komitejā bieži šeit tik bieži tik skan klausīts Vāgners, ka mums jau rodas bezmaz vai vēlme šeit iebrukt Krievijā. Uh, Teikt, teikt, teikt arī starptautiskās eh, tiesiskās princips ir jāsaglabā jautājums, vai Eiropas Savienības eh, kārēvīgā noskaņa nav pretrunā ar toleranci attiecībā arī uz Izrēlu, kas nerespektēju cilvēku tiesības. Non prenderò la domanda sul Jā, neatbildēšu uz jautājumu par šiem manām dīvainajiem iemesliem, kas izraisa prieku, bet, nu, atzīstu, jā, ka politiskā šī konfrontācija, kāds notiek Eiropas parlamentā, man liekas ļoti liederīgi, ne tikai, lai veiktu savu darbu, kas mums ir jāveic kopā, respektējot katram savu lomu, protams. Es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi arī no intelektuālā uh, aspekta. Atzīstu, ka Man šis eksāmens, uh, kā tas uh, te izskatās, patiesībā ir ļoti interesants tieši attiecībā uz saņemto, uh, saņemtajiem jautājumiem, jo es, katra jautājuma ir idejas. Es domāju, jā, ka šī konfrontācija viedokļa apmaiņa tik tiešām ir interesanta un rada prieku. Tālāk par starptautiskām tiesībām, starptautisko um, starptautiskām juridiskām tiesībām. Protams, tas attiec uz visiem. Esmu pārsteigta, ka tiešām šis ir patiecībā pirmais jautājums, kur tiek runāts par uh, uh, tuviem austrumiem. Es patiesībā sagaidīju vairāk jautājumu tieši uh, par šo jomu jautājums no jūsu komitejas. Es domāju, ka uh, šīs ir mūsu darba kodos uh, vidusjūrā, un uh, Jūs austrumos. Tas nav tikai Izraels-Palestīnas jautājums, tas attiecas uz Izraelu un Arābu valstīm. Te ir vismaz divi konflikti kas ir jāatrisina. Tādēļ es uzskatu, ka labākā pieeja ir reģionāla rakstura. Mums ir jāgarantē tas, ka uguns pārtraukšana pie kūras ļoti smagi arī nonākušas un vienojušās kairā augusta beigās iesaistās puses. Kairā nākam nedēļ tiksies arī donori un piedalīsies arī prezidents Bass un ceru, ka šī būs iespēja, lai uzsāktu jaunu procesu ne tikai lai gāzu materiāli atjaunotu, bet lai arī politiski politiski to atjaunot un nodrošināt mieru. Mums ir jāatrisina arī Arābu un Izraels konflikts. Tādēļ es uzskaitu, kā atsauce uz 2002 Arābu mieru iniciatīvu, tas ir ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešama šī reģionālā pieeja. Anki. Tas ir ja šön. Paldies, ir jau jauki šajās uzklausīšanās. Arī pašiem kandidātiem prioritātes izrādās pārsteidzošas. Ejam tālāk. Melenšona kungs. Melenšona. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Melanšons ir mans uzvārds. Gudētā kundze vēlos runāt par um, notikumiem, kas maina cilvēci. Man pārsteidz tas, ka jūs nerunājat par klimata izmaiņām, kā pirmo iemeslu, kas maina nāciju attiecības, jo īpaši arī galvenais iemesls nākamajiem migrācijas viļņiem, uh, kādu lomu spēlēsiet. Uh, Pārīzē klimata samita laikā. Otrais jautājums attiecas uz uh, vēl vienu lielu traucēkli. Uh, Eh, arī starptautiskās valūtas dolāra loma, kas arī sajauc starptautisko finanšu sistēmu. Redzu, ka vasarā arī noticis liels notikums Ķīna, Brazīlija, Dienvidā, Āfrika, cits valsts arī ir vienojušās, lai varētu izveidot ekvivalentu starptautiskam valūtas fondam un eh, Pasaules bankai, un arī Krievija, Ķīna ir lēmuši samainīties ar savu nacionālo valūtu. Līdz ar to tās vājina dolāru. Uh, un var palielināt ASV ASV reakciju. Paldies, Melanšonkungs. Jā, es minēju gan klimata izmaiņas. Patiesībā tas bija pirmais gla, uh, pasaules izaicinājums, kādus minēju savā ievadvārdā. Varbūt es to teicu angliski, no nu atvainojiet, varbūt tas neizskanēja pietiekami labi. Un arī dažas nedēļas apakaļ piedalījos NATO ģenerāla asamblējā, ANO ģenerāla asamblējā, kur arī tik, kur mm, Eiropas komisija pārstāvēja atbildīgās amatpersonas un ārlietu ministri no dažām dalību valstīm, kas attiec uz manu darbu un amatu, ja jūs tā lemjat kopā ar kompetento komisāru un arī attiecīgo vicekomisāru, kopā ar ārlietu ministriem, vides ministriem un NVO tīklu, pilsoniskā sabiedrība organizācijas, kuriem ir ļoti daudz informācijas, kas uh, apmāca, bet kas arī rīkojas ANO ietvarā šī, tikšanās, šī sadarbība būs ļoti efektīva. Parīzē, es domāju, nākamgad nevajadzētu ierasties novēloti, proti ir uh, jāveic viss nepieciešamais darbs Limā jau decembrī. Ja Limā decembrī mēs uh, jau nebūsim veikuši daļu darbu, tad būs ļoti sarežģīti Parīzē gūt panākumus, un mēs nevaram atļauties. Uh, um, izgāzties šajā jomā, jo te mēs runājam par starptautisko drošību, ko jūs teicat, kā jau jūs teicāt, šis nav tikai uh, uh, vidas jautājums, bet laika vairs nav atvainojiet. Thank you. Herr Mešereš. Thank you, Chair. Paldies tālāk, Mežerik kundze. Pa augstās pārstāvs kandidāta kundze. Esmu šeit. Man bija prieks, ka jūs uh, aizstāvējāt atšķirīgu politiku attiecībā uz kaimiņu attiecībām austrumos un dienvidos. Es teiktu, ka kaimiņu attiecību politika ir tāda pusizdevusies, un tas vēl vāji teikts. To ir nepieciešams nopietni pārskatīt. Citi komisāra amata kandidāti gan izvienbalsīgi sacīja, ka strateģiskā līmeņa uh, pārplānošana ir jūsu atbildība, un viņi sekos jums. Kurš tad būs tas, no kura mēs pēc pieciem, sešiem mēnešiem prasīsim šajā komitejā atskaitīties par šo strateģisko pārskatīšanu un papildinošu jautājums. Esat noteikti dzirdējusi, ka Rebeka Hāms ir pasludināta par personu no grāta Krievijā. Un Krievija ir sagatavojusi veselu sarakstu ar šādām personām, kuriem liekt iebraukšana Krievijā. Vai jums ir kāda oficiāla informācija par to un ko jūs plānojat darīt? Paldies! Paldies par šiem diviem jautājumiem. Kām prasīt strateģiskos pārskatīšanas atskaiti? Nu, laikam man. Varu apstiprināt, bet tas nenozīmē, ka es to darīšu viena pati ieslēgusies savā birojā, izolēta no ārējās pasaules. Es to uztveru kā pozitīvu ziņu, ka mēs visi vēlamies strādāt komandā strādāt komandā būs e, ļoti svarīgi. Bet jā, mums nepieciešams uzņemties līderu lomu šajā komandas darbā, un ja jūs apstiprināsiet mani, tad tā būs mana atbildība. Kas attiec uz Rebekas e, gadījumu, jā, esmu informēta ne vairāk kā jūs, visdrīzāk mazāk kā jūs, jo vēl neieņemu šo amatu. Tas, kas man ir zināms, Ir tā, ka es pilnībā piekrītu parlamentu priekšsēdētāju Šulca sacītājiem, ka tas ir absolūti nepieņemami. Ne tikai tāpēc vien, ka ir šāds saraksts, bet šāds saraksts netiek publiskots un netiek pamatots nekādā veidā. Tā kā jā, acīm redzot, jā, es viņam šo amatu, tad noteikti arī runāšu ar Krievijas iestādēm, lai kaut kas tāds nenotiek. Un gadījumā, ja tas tiek eh, pamatots un skaidros, tad lai mēs varam konfrontēt viņus ar šo situāciju. Un vēl viena lieta. Man vēl atlicis nedaudz laika. Manuprāt, parlamentārā diplomātija ir ļoti svarīgs instruments. Kur vien tas būs iespējams, es personīgi palīdzēšu nodrošināt piekļuvi tā skaitā Eiropas parlamenta deputātiem misijās uz valstīm, bet tāpat laikā aicināšu jūs koordinēt. Pirms doties uz kādu valsti, gan plānošanas nolūkos, gan labākas izpratnes gadījumā, ko labāk apmeklēt, neiejaucoties, protams, bet es domāju, mums visiem svarīgi ir zināt visu, lai mēs varētu koordinēt situāciju un lai būtu pēc tam arī atskaitīšanās iespēja, jo parlamentārās diplomātijas augļi arī būtu ļoti svarīgi manai, manam darbam. Mēs varam labi sadarboties parlamentārās diplomātijas jomā un tas būtu ļoti svarīgi. Paldies, Ulrike Luneček tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Mogherini kundze Jūs savās rakstiskajās atbildēs sacījāt, eh, ka plānojat izmantot cilvēktiesības eh, kā kompasu savā darbā. Jūs pieminējāt sievietes, reliģijas brīvību, cits jautājums. Es vēlos no jums zināt, kā jūs stiprināsiet etnisko minoritāšu un seksuālo minoritāšu tiesības jūsu vārdos. Otrakārt, austrumu kaimiņa attiecībās eh, zonā ir ar gāzes resursiem bagāta Azerbaidžāna, kur nu, pēdējo mēnešu laikā palielinājis spiediens uz eh, pilsonisko sabiedrību. Kā jūs aizstāvēsiet cilvēktiesību pamatu tiesību ievērošanu šajā valstī? Un pēdējais jautājums par jūsu nostāju kā Itālijas ārlietu ministrei popularizējot savu stream projektu. Kā jūs zinat, šis parlaments ir skaidri izteicies pret šo projektu, jo tas nav Eiropas projekts. Kā jūs rīkosieties kā augstā pārstāve un vicepriekšsādātāja, jo es tomēr ceru, ka nākotnē jūs vēlaties, eh, ka, lai jūs atcerētos kā kopējās ārlietu un drošības politikas kundzi, nevis savstrim kundzi. Nu, nu man jau arī šis leidī, šis kundzes jēdziens ir tāds problemātisks. Varbūt mēs varam atrast kādu savādāku veidu, kā to noformulēt. Jā, apstiprināsiet man, protams, šajā matā. To es eh, vispirms atbildēšu jau šo jautājumu, jo tas man ir svarīgi paskaidrot. Manuprāt, politiskie nosacījumi savu stream projektām šobrīd nepastāv, lai tas īstenotos, un tas ir saistīts ar situāciju Ukrainā un ar mūsu attiecībām ar Krieviju. Tāpat laikā visi infrastruktūras projekti ir nepieciešami uz drošas tiesiskās bāzes. Ja un kad politiskie apstākļi atgriezīsies normālā situācijā, ja, un tas vēl ir liels ja, tad tehniskā līmeņa sarunas varētu atsākties. Redzēsim, vai e, tādējādi varēs pilnībā izpildīt tiesisko pamatu. Es ceru, ka tas e, pilnībā paskaidro manu darbību. Tas, ko es sacīju pagājušā reizē, daži to pārprata Es nedomāju, ka tie bija deputāti, kas to pārprata, bet varbūt tie bija žurnālisti. Es teicu, ka dienvidu koridors ir mūsu, mūsu prioritāte, bet eh, dienvidu koridors un South Stream, dienvidu plūsma, nu, tas nav gluži viens un tas pats. Tādēļ mēs nonākam līdz Azerbaidžānai. Tas nav viegli atrisināms jautājums. Tikai tāpēc vien, ka daudz strādājam pie enerģētikas jautājumu ar Azerbaidžānu, un arī viņi zina, cik tas ir svarīgi mums, lai mēs dažādotu avotus un maršrutus. Mums ir tādai nepieciešams vēl vairāk uzsvērt to, cik svarīgi ir ievērot īpaši cilvēku tiesības plašsaziņas līdzekļu jomā un politisko aktivitātu, eh, aktīvo cilvēku jautājumā. Tālāk par etniskajām un seksuālajām minoritātēm Es darīšu cik vien labi varēšu šo darbu un popularizējot eh, šo cilvēku tiesības. Es eh, varu teikt, ka tas ir manā DNS, es daru to tādēļ, ka es tam ticu. It īpaši par seksuālas orientācijas jautājumu. Es uzskatu, ka daudzās valstīs, tā skaitā Eiropas valstīs, mums pie tā vēl ir daudz jāstrādā. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs! Reinhards Butikofers. Paldies priekšsēdētāji. Mogherini kundze. Kā vicepriekšsēdētāja jūs būsiet atbildīga par stabilitātes un miera instrumentu. Šis instruments ja, izjūt 70 miljardu trūkumu šogad, un vēl nākamajam gadam trūkst līdzekļu. Daudzi pasākumi ir jāatliek eh, kredīt līdzekļu trūkuma dēļ. Kā jūs nodrošināsiet, ka šis instruments saņem nepieciešamo finansējumu? Un otrs jautājums. Cik lielu svarīgumu jūs piešķirat Eiropas Savienības attiecībām ar ASEAN un šīs organizācijas dalību valstīm? Vispirms par budžetu atbildi. Ja es kļūšu par augsto pārstāvi, es ļoti cieši sadarbošos ar Kristalīnu. Mēs jau neformāli esam sākuši apspriest veidus, kā mēs varētu risināt šo situāciju. Un zinot Kristalīnas eh, apņemšanos strādāt šajā jautājumā un pieredzi. Es domāju, ka man ir pietiekams pamat cerēt, ka mēs labi sadarbosimies, eh, lai varētu tikt skaidrībā par to, ko ir iespējams atrisināt uzreiz un ko vēlāk. Kopumā, jā, mums ir problēma ar budžetu, jūs zināt to labāk nekā es. Tas attiec ne tikai uz to instrumentu, bet arī uz šī gada saistībām. Saistības, kas mums ir šim instrumentam un attiecībā uz visām ārējām darbībām, ir īpaši svarīgs mūsu uzticēšanās, noturēšanai un komisijai kā tādai Protams, tas ir jāņem vērā. Es eh, paļaujos arī uz jums, uz jūsu darbu, lai jūs atrasinātu saprātīgu risinājumu šim gadam. Un tālāk mums tas ir eh, jāpārskata 2016. gadā, kur mēs, ja nepieciešams, kopā strādājot, varēsim eh, kaut ko mainīt budžetā kopumā. Tad būs arī cita sadaļa par budžeta sarunām par 5% samazinājumu Eh, infrastruktūrai, un tad tas visdrīzāk jārisina citā formātā, tālāk par attiecībām ar ASEAN. Kā jūs zinat, delegācijas vadītājs tika iecelts pirms pāris nedēļām. Manuprāt, eh, tur notiek pozitīva attīstība. Un tas būs viens no tiem strateģiskajiem darbiem, kas mums būs jādara tuvākojos gados. Reģionālisms Āzijā, līdzīgi kā Latvijā, Amerikā, ir ļoti svarīgs. Un atbilstošu un reģionālu risinājumu trūkums Āzijā jau kādu laiku ir bijis problemātisks. Attiecībā uz un šīm savstarpējām attiecībām ar ASEAN dalībvalstīm tas būs ļoti svarīgi. Fabio Castaldo. Castaldo kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs. Par Eiropas Savienības rīcības plānu tiek atrunāts, ka cilvēku tiesības ir neatņemama sastāvdaļa visā, visos līgumos, taču mēs ļoti labi zinām, cik lielā mērā šie cēlie um, Eh, cēlie mērķi bieži vien tiek likti uz tirzniecības altāru, un Eiropas Savienība nav īpaši konsekventā attiecībā uz savām vērtībām. Tad jums arī augstā pārstāv būs atbildība koordinēt eh, ārlietu komisāru grupu. Līdz ar to būs iespēja arī nodrošināt šo konsekvenci eh, vēlu veiksmi darbā, ņemot vērā tā, ka dalība valsts ir uh, pārakstījuši nolīgumu attiecībā uz nāvsodu atcelšanu, un ka otrajā pantā arī tiek teikts, ka nevienu nevar nosodīt uz nāves sodu, vai jums liekas atbilstīga saruna par brīvo tirdzniecību ar valstīm, kuras vēl piemēro nāves sodu, kā esat iecerējusi atbalstīt cilvēku tiesības šajos un citos līgumos? Paldies! Divi jautājumi, sapratu, paldies! Jā. Tas nav iztulkojums, bet es pieņemu jūsu sacīto pār um, veiksmi. Noteikti mēģināšu to darīt un um, runāt arī atvainojos tūkiem par neiztulkojumu teicienu. Par uh, nāvis sodu tagad. Viens ir jautājums. Uh, no kura Eiropas Savienība nevarēs izvairīties savās attiecībās sarunās eh, par tirzniecības nolīgumiem. Par to būs jādomā. Taču, kas tiešām ir manā kompetencē un ko arī darīšu, cīņu arī veikšu, jo īpaši, kas attiecas uz vispārēju nāvesvadu moratoriju. Es domāju, ka ļoti svarīgi veikt šo darbu kopā ar uh, tik daudziem starptautiskiem partneriem. Sāksim ar valstīm, kas nav pilnībā atcēluši nāvis sodu, bet ir piemērojuši moratoriju. Tas varētu nu, nodrošināt tādu soli pa solim pieeju attiecībās ar valstīm, kas arī vēlas iet šeit virzienā. Es domāju, ka Eiropas Savienība var spēlēt vēl uh, vadošāku lomu šajā jomā, jo īpaši arī ANO kontekstā un atvainojot, ja atgriežos pie šī elementa, tomēr mums ir nepieciešams izveidot aliansi ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas mums šeit darbā daudz var parādi, palīdzēt, bet, nu, te sniegšu Itālijas piemēru. Mums daudz jautājums Itālijas, tad arī būs Itālijas piemērs. Piemēram, Itālijā. Lietu ministrija pieņē, izveidoja arī darba grupu uh, par nāvisodu jaut, jautājumiem. Tāpēc varētu pienojot jaunās rezolūcijas. Uh, par nāvis sodu moratoriju. Mēs iesaistījām arī NVO, es tagad viņas nereklamēšu, bet nu Itāļi zina, par ko es runāju. Lai būtu šī sinerģijas ar Eiropas Savienību dalību valstīm, nevalstiskām organizācijām un asociācijām, tad dažādas iesaistītās puses spēlētāji visā pasaulē, kas varētu veicināt arī nāvis sodu moratoriju un atcelšanu. Tas ir mērķis, kuru mēs varam sasniegt un pie kā noteikti strādāšu. Paldies! Thank you. Kārverkungs. Paldies priekšsēdētāji. Kundze dalība valstis ir apņēmušās izveidot kopējo drošības un aizsardzības politiku. Vai ir plāni arī panākt šī plāna materializēšanos jūsu mandāta termiņā? vai nebūs tā, ka dalībās varēs kontrolēt neatkarīgi savu ārlietu politiku, vai tas nenozīmē, ka, ka dalībās um, nevarēs paturēt savu neutralitāti, kā, piemēram, mēs redzam to īrijas republikā. Uh, Un ko jūs varat teikt par iekšējo strīdu risināšanu procesu starp manu valsti un, un Gibraltāru? Piemēram, sakarā ar nelegālo ielaušanos Gibraltāra gaisa telpā. Tas apdraudēja civiliedzīvotāju dzīvības, Spānija vadīja šo mm, notikumu, vai jūs plānojat kaut ko darīt, lai nosodītu Spānijas rīcību? Atbildēšu uz pirmo jautājumu daļu. Es eh, nedomāju, ka kopīgās politikas eh, izveide drošības un aizsardzības jomā. Es nedomāju, ka tas nozīmē, ka dalībvalstīm būtu jāatsakās pašiem no savām politikām. Bet eh, tas nenozīmē, ka mums ir jāpaņem tikai tas, kas paliek pāri. Es eh, uzskatu, ka mums ir jārada tādu kopēju Eiropas interešu izpratni, un šīs intereses mēs labāk spēsim aizsargāt, labāk virzīsim, un tāpēc ir nepieciešama Eiropas eh, kopīgā stratēģija, un tur valsts atšķirīgās politikas varētu savienoties kopā. Eh, vai tas nozīmē, ka dalība valstis nenāks klajā ar institīvu ārlietu politikas jomā? Es nedomāju, ka tas tā būs Un e, mums tik tiešām ir nepieciešamas šādas institīvas, kas ir nepieciešams, lai papildinātu Eiropas ietveru. Mums ir nepieciešama kopēja virzība, kopīgs redzējums, arī kopīga darbība, e, kaut kādu kopīgu dalītu interešu un vērtību jomā. Un mums ir jāstrādā šajā virzienā, lai to veidotu. E, mums ir jājūt tas spiedrīgiem. Ja pēkšņi mums ir kaut, kāda, mm, kaut kāds moments, un lūk, ir krīze, un mēs sākam domāt eh, par to, ko nu, lai tagad dara, un tad sanāk, ka mums ir 28 dažādas politikas un viens minimālais eh, kopējais kopsaucējs. Un tas nav labi, mums ir jāstrādā plašāk un vairāk, un to pieprasa mūsu iedzīvotāji, mūsu pilsoņi, un arī tie, kas dzīvo apkārt mums. Uh, Es jau teicu, ka šis darbs būs grūts, tas būs pats sarežģītākais darbs, ko es veikšu nākamo piecu gadu laikā, tomēr es esmu cieši pārliecināta, ka mēs varam būt proeiropeiski, mēs varam dot labumu gan mūsu Eiropas iedzīvotājiem, un arī visiem pāriem, ja mēs pilnībā nospēlēsim savu globālo lomu. Um, Magarīnī kundze, Bašīr kungs. Uh, komisāra amata kandidāts kundze, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka e, apmēram 15 miljoni cilvēki patērē um, nelegāls opioids, morfiju un arī e, heroīnu, kas ir letāla narkotika. Un ļoti daudz cilvēki katru gadu mirst no heroīna lietošanas, e, ļoti daudz ārstējās no narkotika atkarības, un tieši heroīna atkarība ir visbriesmīgākā, turklāt heroīns. Uh, ir narkotika, kas ir saistīta ar inicējumām narkotikām. Šeit rodas arī akūts un ilgstošas problēmas arī uh, E, transmisīvās e, slimības, e, piemēram, hepatīts un aids infekcija. Un katru gadu no šīs infekcijas mirs vairāk kā 10 tūkstoši cilvēku. Nelegālā opija industrija ir ar graujošu efektu un dro uz drošību daudzās vietās un tās sniedz arī finansējumu nemierniekiem, jo īpaši Afganistānā, tur, kur opijas, opija šie preparāti tiek uh, audzēti. Uh, kā jūs uh, domājat aizsargāt Eiropas iedzīvotājs no šī drauda? Paldies! Atbilde. Šajā jomā būtu pareizi strādāt kopā komisijā, jo šeit ir ļoti daudz aspektu, kas ir saistīti ar dažādām politikām, dažādiem aspektiem. Te ir gan iekšējais, gan ārējais elements. Uh, Es runāšu tikai par vienu jautājumu par Afganistānu. Eh, tas ir eh, vēl viens jautājums, tad citu esmu pārliecināta, ka nevi, eh, pār, pārsteigta, ka neviens nav uzdevis jautājumu par šo lietu. Lūk, tas būs viens no tādiem aspektiem, kur mums vajadzēs strādāt kopā visiem. Un, uh, efektīvi šis jautājums nav risināts, vismaz ne pēdējos 13 gados. Šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Opi industrija ir finansējuma avots, kas rada destabilizāciju, un tālāk ir atkal ietekme un sekas visā pasaulē. Bet mums ir jāsāk strādāt pie šīs problēmas. Jāsaka, tā nav tikai Afganistāna, ir arī citas pasaules vietas un reģioni. Jā, es uzskatu, ka tā būs daļa no mana darba uzdevuma nākamo piecu piecu gadu laikā, ja jūs apstiprināsiet mani šajā amatā. Šopard kungs. Paldies, priekšsēdētājiem, augstās pārstāves, kandidāts kundze, Džo Baidens, viceprezidents, arī paziņoja Harvards universitātei, ka ASV ir uzspiedusi, uzspiedusi Eiropai sankcijas pret Krieviju. Es atceros arī jūs diplomātiskos un viedos vārdus par Krieviju, bet šodien jūs runājāt par prioritātēm izveidot transatlantisko partnerību. Un arī, lai NATO varētu paplašināties, iekļaut Gruziju, Moldāviju un citus. Godētā kandidātas kundzes uzskatu, ka daudzi Kolēģi būtu priecīgi, ja jūs sniegtu garantijas par to, ka jūs tiešām pārstāvēsiet uh, neatkarīgas Eiropas intereses un nevis transatlantiskā bloka uh, pārstāvi, kuru dominē ASV. Protams, ka es tādu būšu. Ja jūs mani apstiprināsiet un cits starpā. Augstā pārstāve ir labāk nekā lēdija augstā pārstāve. Es nekad neesmu runājis par uh, paplašināšanos attiecībā uz šīm valstīm. Nē, es teicu, ka paplašināšanās Rietumu Balkānu valstīm un Turcijai līdz šim ir uh, bijusi veiksmīga, un es ceru, ka veiksmi turpināsies, bet uh, par pārē, ar pārējām valstīm ir labas attiecības, kaimiņa attiecība partnerības, un es domāju, ka ar katru valsti jā, būs jāstrādā atsevišķi. Jā, es arī iepazinos ar ASV viceprezidenta Baidena vārdiem, un es biju pārsteigta tos uh, lasot, jo patiesībā mēs jau strādājam kopā, ne gluži ar pašu Baidenu, bet. Uh, ar citām atbildīgām personām eh, dialogu ietveros, kas tika izveidos ne tikai ar ASV, bet arī ar citām valstīm, kas arī piekrita sankcijām pret Krieviju. Šeit es domāju, piemēram, par Japānu, Kanādu, citām valstīm, kuras pieņēma šādu pašlēmumu, lai varētu koordinēt mūsu globālo rīcību un starptautisko rīcību. Bet, kas attiec uz man tiešo pieredzi, ārlietu ministre Itālijā šo mēnešu laikā. Eiropa padomi pieņemtie lēmumi nekad nav bijuši pirms vienkārši, bet vienmēr neatkarīgi un autonomi, pilnībā balstīti uz Eiropas diskusiju. Līdz ar to man tas tiešām ir liels pārsteigums, ka man tas ir jāizceļ īpaši, jo man tas liekas kaut kas absolūti normāls. Tas var būt tikai šādi un ne citādi. Šis bija ļoti sarežģīts lēmums ļoti daudzām valstīm, daudzām valdībām, bet vienmēr, vienmēr, vienmēr mēs eh, noturējām diskusijas un pārdomas mūsu vidu. Un šeit bija ļoti svarīga Eiropas kopība. Paldies! Gil. Gil kundze. Paldies priekšsētē. Jūs ievadvārdos jūs atsaucāties un runājat par Āziju. Vai jūs piekritīsiet, ka spēcīgas labas attiecības ar Āziju ir izšķirīgi svarīgas ne tikai tāpēc, ka Āzijā dzīvo 60% pasaules iedzīvotāju un viņi rada arī vienu trešdaļu no Eiropas IKP un uh, šis īpatsvars uh, vēl pieaug, pieaugs, ja izaugsmas temps saglabāsies. Uh, tāpat laikā Āzijā ir ļoti daudz karstie punkti, kur varētu izraisīties konflikti, tālāk tas varētu izplatīties arī pa visu pasauli, tomēr radar, uz radar ekrāna Āzija ļoti reti, kad nokļūst. Tagad Indijā ir jauna valdība, premjerministrs Modi, un arī Eiropas Savienība nav pierakstīta viņa darba kārtībā. Tāpat laikā ir tikšanās ar Japānas, Ķīnas, ASV valdošiem pārstāvjiem, tās ir prioritātes, un, un tagad ir pagājuši jau desmit gadi kopš mēs esam uzsākuši strateģisko partneru attiecību dokumentu ar Indiju. Runātāja tiek pārtraukta. Atbilde. Jā, es domāju, ka attiecības ar Āziju ir strateģiski svarīgas Eiropas Savienībai. Šeit uh, uzdevums ir parādīt Āzijai, ka, ka pierādīt viņiem, ka attiecības ar mums ir kaut kas strateģiski nozīmīgs. Mums ir tik milzīga konkurence šajā reģionā. Un nu, mums vajadzēs e, kopā strādāt, e, pieliekot pūliņus un pievēršot uzmanību šim jautājumam. E, tur um, Āzijā ir, tas ir tāds kontinents, kur varētu noderēt arī parlamentārā diplomātija. Mums ir jāpārliecina viņus, ka mēs varētu būt viņiem noderīgi, un arī otrādi. Tagad uh, konkrētāk par Indiju. Indijā ir jauna valdība, un uh, acīm redzot, šī valdība ir gatava veidot saiknes ar pārējo pasauli. Mums ir jāizmanto šī iespēja. Arī Eiropā ir jauna vadība, un mums ir jāņem šī iespēja un jāstiprina mūsu saites. Paldies! Uh, Pagnu. Pagnu, kungs. Prezentante, la augstā pārstāvē Alžīrijas Mārokas robeža ir slēgta kopš 1914. Uh, gada, tad saspīlējums starp šīm svarīgajām uh, valstīm um, nav mainījies. Tātad tas ir liels. Sadarbība nenoteikti starp abām valstīm. Sadarbība, kas nāk par labu gan uh, rietumu valstu, uh, dienvidu dzīvotājiem, gan arī citiem izvizītajām pusēm. Katru gadu apmēram 2% IKP tādējā tiek zaudēt šīm valstīm. Uh, Mm, rietumsāras konflikts tiešām ir uh, ļoti uh, sāpīgs jautājums. Kādā veidā Eiropas Savienība var veicināt konflikta atrisināšanu un uh, tādējādi atļaut arī samierināties abām valstīm, kādu lomu var spēlēt Eiropā, lai arī nodrošinātu mieru Ziemeļāfrikas valstīs un gadu spēlēs loma Eiropā Ziemeļa Āfrikas valstīs un runātais tiek pārtraukts. <laughs> C'est pas ma faute. <laughs> La flexibilité allemande. <laughs> Euh. Vācijas elastība izteica dažus vārdus augstas pārstāvs kandidāti. I'm not a diplomat. Un te neesmu diplomāte, saka runātāji. Uh, uh, It's result orientated. Esam orientēti uz rezultātu. Jūs sakat, ja vēl sakat, sakat deputāts, ja vēlties, var pabeigt savu jautājumu. Nē. Magrīnī kundze, jautājums patiesībā ir ļoti nopietns, atvainojiet par joku. Jā, tas ir. Mm neliels par, tas ir paradoks, ka vismazāk integrētais reģions ir tieši Magreba reģions, Ziemeļāfrikas reģions. Jums visvairāk ir nepieciešama šī reģiona integrācija. Un, kad mēs redzam, kā darbu mēs varam veikt ar Lībiju, ar kaimiņu valstīm, tad ir sarežģīts formāts 5 plus 5, uz ko atsaucos iepriekš. Mēs redzam, cik lielā mērā tas palīdz, cik liela tam ir pievienotā vērtība, protams, ka ir divpusējas problēmas, ko var darīt šeit Eiropa. Vispirms es domāju, ka mēs varam atbalstīt ANO darbu, meklējot visaptverošu, saprotošu un ilgtspējīgu Rietumsaharas konflikta atrisināšanu, izmantot arī reģionālus formāts, kāda ir mūsu rīcībā, lai varētu strādāt kopā jo es domāju, ka tas diezgan lielā mērā atvieglo lietas un arī jāsadā ar eh, divpusējām attiecībām, kāds mums ir vai ar Alžīriju vai ar Maroku, lai varētu arī eh, tiešām nodot šo vēstījumu, ka ir eh, pievienotā vērtība kopīgai sadarbībai. Es domāju, ka bez reģionāla darba būs ļoti grūti nonākt pie konkrēta uh, risinājuma Lībijas krīzē. Šeit tik tiešām es domāju, ka būtu nepieciešams arī laiks pie tā vēl strādāt, mainīties ar viedokļiem. Esmu pārliecināta, ka šis būs noteikti uh, galvenais prioritārais dosjē turpmāko mēnešu laikā, kas attiec tieši uz uh, drošības stabilitāti. Vielen Dank. Äh, Sie haben erwähnt. Jā, paldies. Jūs pieminējat, ka Lisabonas līgums netiek pilnībā izmantots. Mans jautājums ir, kā jūs nodrošināsiet to, ka dalību valstis labāk izprot šo sadarbības nepieciešamību? Kā jūs iestāsieties par to, lai Lisabonas līgumā paredzētās Eiropas spējas stiprināt bruņojumu politiku arī tiktu izmantots kādus uh, pasākums jūs veisiet, lai Eiropas bruņošanas bāze, militārais komplekss tiks saglabāts? Kā jūs nodrošināsiet, ka aģentūras darbība arī aizpildītu caurumus dalību valstu politikā šajā jomā un dalību valstu izmantotu. Jūs pieminējat Āfriku, kā jūs iz, risināsiet politiku Āfrikā, izmantojot African Peace Facility instrumentu? turpināt eh, Eiropas drošības stratēģiju, pārvēršot to par procesu, lai nonāktu pie Baltās grāmatas eh, Eiropas aizsardzības jomā. No, but I'm not, I'm not going to use all the 10 minutes. Uh, I, I thank you for the question. Paldies par šo jautājumu. Es sākšu no struktūrētās sadarbības. Droši vien ievērosiet, ka rakstiskās atbildēs, es arī par to rakstu. Un es eh, plānoju izmantot nākamos piecus gadus, cenšoties atrast vai ir, konstatēt, vai ir iespēja izmantot um, šo līgumā paredzēto iespēju. Es uzskatu, ka ja apstākļi būs labvēlīgi, tad mans uzdevums ir arī strādāt šajā virzienā. Aizsardzības aģentūra es pilnībā jums piekrītu. Šeit ir ļoti liels potenciāls. Es gribu strādāt kopā ar aizsardzības ministriem, kas atrodas arī valdē, kur es būšu priekšsēdētāji, būdam aizsardzības aģentūras priekšgalā. Jādomā par to, kā virzīties uz priekšu, mums ir jābūt kopīgai pieejai. Šis darbs būs jāveic pirmajos mandāta mēnešos, kā jau es teicu, aizsardzības padomi tiksies novembrī Un tad ir paredzēti arī grozījumi aizsardzības aģentūras struktūrā arī novembrī. Es varbūt šodien negribētu klāstīt konkrētus elementus. Pirmkārt, divu minūšu laikā es nevarēšu to visu izstāstīt, katrā ziņā šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un vēl, kas būs jauns salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, mums ir jā, jāizspēlē sava aizsardzības loma visā pilnībā Un pēdējā daļa jūsu jautājumā eh, bija par drošības stratēģiju. Jūs runājat par šo stratēģiju kā par dokumentu uz papīra. Es jau iepriekš teicu, ka šobrīd man nav tādas skaidras idejas, vai stratēģija būtu jāformulē uz papīra, vai arī tam ir jābūt tā kā procesam, tā kā baltajai grāmatai. Mēs atveram šo grāmatu un tad mēs ļaujamies zinām laiku domāt strateģiski par šiem jautājumiem. Šīs domāšanas laikā mēs esam elastīgi un nonākam pie notiekiem secinājumiem. Man nav prātā šobrīd konkrēts formās, bet es saprotu, ka ir nepieciešams strādāt šajā virsienā. Thank you very much, Mr. Chairman. Postināra kungs, paldies gudējumā komisāra amata kandidāte, augstā pārstāve, augstās pārstāves amata kandidāte, Federika, jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams koordinēt mūsu globālās politikas. Esmu pārliecināts, ka parlaments pilnībā atbalstīs jūsu centienus. Tagad runājot par tuvajiem austrumiem. Tur ir krīze visā. Ar krīzu, krīžu līmenis šajā reģionā sasniedz ļoti augstu līmeni, un tas rada problēmas arī mums Eiropā, mūsu drošībai, apdraudot e- enerģētisko piegādi cits starpā. Un eh, pēc eh, vasaras perioda, pēc Palestīnas-Izraels konflikta, uh, Eh, droši arī nākamnedēļ jūs dosieties uz Kairus konferenci. Tātad tas arī viss sāsināja krīzi. Kas tālāk sekos? Jūs teicāt, ka Eiropai ir jābūt spēlētājai un nevis maksātājai šajā reģionā. Kāda tad ir jūsu stratēģija miera saruna sakara? Kādu stratēģiju jūs esat iecerējuši, lai beigu galā realizētos miers tuvajos austrumos? Uh, Tā divās minūtēs. Vispirms mums ir jābūt klāt, mums jānodrošina savu klātbūtni. Pirmo reizi pēc daudziem gadiem tiešām ir nepieciešamība no visām pusēm izteikt, ka Eiropas Savienībai tur ir jābūt klāt. Tur šo lūgumu ir izteikuši gan palestīnieši, gan izraelieši un visi. Uh, reģionālie aktieri, eģiptieši un vispārējie lūguši, lai mēs piedalāmies. Tātad es redzu, ka vienreiz visām reizēm mums tagad ir dot iespēju spēlēt izšķirīgu lomu, veicinot konfliktu noregulējumu. Sarunas par miera procesu notiek un not, ir notikušas jau ilgu un garu laiku, un ja mēs pieliekam vēl klāt politisko grību, centienus meklēt risinājumu šim konfliktam, tad eh, tehniski risinājums ir atrodams. Jautājums ir par politisko garību un par politisko līdervadību. Un uh, tieši šajos divās jomās. Tāpēc mums ir, ir uh, jāizdara šis politiskais spiediens. Mēs esam diezgan nopietni maksātāji, tāpēc mums ir arī zināms sviras rokās. Mēs varam dot stimulus un apturēt kaut ko. Mums ir nepieciešams izdarīt spiedienu, lai būtu politiskā garība, un arī iekšēji ir nepieciešams stiprināt politisko līderu ietekmi. Vispirms eh, Palestīnas administrācijai autoritātei ir jāļauj pārvaldīt gāze, un eh, es lasu arī ziņās nākam ceturtdien, ko Kēzijas valdība, Palestīnas autoritātei pašvaldībai tiekas gāzā pirmo reizi gazas joslā, un mums jāatbalsta šādi eh, centieni. Un eh, Eiropas Savienība var arī palīdzēt eh, Palestīnas autoritātei pārvaldīt situāciju Gazā. Mēs varam pārbaudīt, skatīties, vai rekonstrukcija notiek pareizā virzienā. Šeit mēs varētu ieklausīties Izraels pusē, kas saka, ka rekonstrukcija tik tiešām jābūt tādai vārdu īstajā nozīmē. Katrā ziņā mēs varam sniegt praktisku atbalstu Bet vispirms, vispirms ir nepieciešama politiskā griba. Es uzskatu, ka krīze šai vasarā būtu jau signalizējis sabiedriskai domai, ka atgriezties pie iepriekšējā status quo nav iespējams. Gracias, presidente. Senora Mogherini. Paldies, priekšsēdēji. Mogherini kundze. Es Svarīgākās strateģiskās attiecības ir starp Eiropas Savienību ar ASV. Starptautiskā līmenī, kā jūs teicāt, situācija ir ļoti sarežģīta, konteksts sarežģīts ja sarunas ar ASV būtu efektīvākas, ja sarunas pie tīti būtu efektīvākas, un nu, jūsuprāt, kāds ir šīs, šo attiecību nākotni? Tālāk, ko darīt, lai ASV neuzskatītu tikai Eiropas Savienību kā komerciālu partneri, bet ka mēs esam arī politiski partneri? Jūs arī teicāt, ka jūs vēlaties vairāk attīstīt attiecības ar Latviju Ameriku, un es piekrītu. Tas ir jādara. Mēs arī nav izaugsme un uh, tādā integrācija, un tās ir arī valsts, kur uh, mēs uh, piekrītam tieši par demokratiskiem principiem, bet tur ķīnieši spēlē aizvien lielāku lomu. Jautājums sekojoši jūnijā notiks Eiropas Unības Velika samits, kur tad arī tiks atjaunināts attiecības ar šo reģionu. Vīdusjūras valstis, ko darīsiet ar šīm valstīm, kā sadarbosieties? Domāju, ka attiecības ar ASV ļoti strateģisks, kā jau teicu, tieši no politiskā aspekta. Un tātad šis slavenais joks par Eiropas Savienības telefonu numuru, ko jūs jau zināt, un es domāju, ka tieši tādēļ ir nepieciešams šīs attiecības, lai varētu pilnībā izmantot mūsu attiecību potenciālu ar ASV. Pavisam nesen, iespējams gadu, pusotru gadu atpakaļ Eiropā bija, nu, tad, zinām, man pānika par to, kā ASV mūs pāmētu un kā vēršas uh, vairāk uh, Āzijas virzienā. Un tagad gadu vēlāk runājām par to, cik svarīgs ir transatlantiskās attiecības, jo mums ir problēma Eiropā ne tikai drošības, bet arī cita veidas, veida. veida Es domāju, ka ļoti svārīgi norākt pie nobriedušām attiecībām mūsu partnerībām. Tāpat, kā nav pamats būt krist panikā, nevajadzētu arī aizmirst, ka mums ir kopā jāstrādā pasaulē, un es uz to tā raugos ka Eiropas Savienība un ASV kopā var, piemēram, arī dibināt attiecības ar citām pasaules eh, daļām, risināt eh, izaicinājumus, eh, piemēram, imigrācijas plūsmas, cilvēktiesības, klimata izmaiņas. Šeit partnerība ļoti svarīgs. Domāju, ka mēs daudz varam darīt, lai cīnītos arī pret ebola vīrusu izplatību. Uh, Mm, ir eh, mums daudz kopsaucēji, kas var daudz palīdzēt tālāk par TTIP sarunām. Eh, tiesniecības nolīgums ar ASV esmu pārliecināta, ka šis var būt ārlietu politikas strateģiskais instruments, ne tikai tiesniecības politikas instruments. Es eh, saprotu arī, ka ir arī satraukums par to, lai līgums būtu labs, un es domāju, ka mums ir jāizmanto viss laiks, lai tiešām nonāktu pie labā līguma, un te citēšu arī Junkeru, ko viņš teica jūlijā Strasbūrā. Uh, labs līgums, nevis kaut kāds līgums, bet labs līgums ar skaidriem nosacījumiem un grib izmantot iespēju un norādīt to, ka arī Eiropas parlamentam ir jābūt uh, pilnībā informētām par visiem uh, līguma punktiem. Aljom arī kundze. Paldies priekšsēdētāji Mogarīnī kundze. Tēsīs līdz padomi. Um, uh, Bahreina, Katāra, Emirāti arī piedalās cīņā pret Islāma valsti šo grupējumu, un tas ir ļoti svarīgi. Nerunāju tikai par šo punktuālo misiju. Kā jūs vērtējat šo strateģisko partneru potenciālu drošības aizsardzības jomā, gan pašā reģionā kopumā um, un. Uh, kādā virzienā iecerat strādāt. Eiropas Savienība ir izveidojusi divpusējas attiecības ar Persijas līča valstīm, pateicoties um, 88. gada līgumiem, bet uh, kopš 2002. gada ir uh, um, mūsu sarunu pamats, uh, tieši brīvās tirdzniecības līgumi, bet kā jūs redzat arī esošajā enerģētikas kontekstā, kā attīstīsies attiecības ar Eiropas Savienību šīm valstīm? Atbild liels paldies! Kā es vērtēju šo valstu līdzdalību koalīcijām? Es tomēr negribētu saukt par militāro koalīciju. Es to sauktu par koalīciju un viss jo nav jau runa tikai par militāro pusi, ir eh, valsts, kas piedalās militārajā koalīcijā, bet jau eh, ir citās aktivitātēs notrādi. Nu, Man bija iespēja arī runāt ar ģenerālu Alenu, kas šajās dienās šķiet ir Irākā, un kurš koordinē koalīcijas darbu kurš arī teica, ka ir nepieciešams ne tikai aktīvi militāri rīkoties, bet jārīkojas arī pavisam citās sfērās, jo īpaši jāsadā pie finansēm, politikas, ekonomiku un humanitāro palīdzību. Es domāju, ka Persijas jūras līča līdzdalība ir ļoti svarīga, jo Es domāju, ka nepieciešams mainīt reģionālo dinamiku, un tas nav vienkārši. Un jau mēs redzam, cik ļoti tas patiesībā ir sarežģīti, jo katram ir savas intereses. Un katrs vēl deķīt uz savu pusi. Taču šo valstu līdzdalība koalīcijā norāda uz to, ka ka šī problēma, kas ir jārisina visām reģionu valstīm. Tādēļ arī ir ļoti svārīgi nu, sūtīt tātad šo vēstījumu, ka šī nav Irāka trīs scenārijas, ka nav civilizācija sadursme, bet, vai saka, nē, tas nav franciski, bet tātad šis, šī nav tāda sadursme starp reliģiju un kultūru, nē, mēs visi esam uh, šai vienā stratēģijā, lai varētu cīnīties pret terorismu organizācijām. Partnerība ar Persijas līdz valstīm. Man bija iespēja arī aizstāt eh, Eštons kundzi. Eh, man kā Itālijas ārlietu ministrē tikos ar Persijas līdz valstu pārstāvjiem, un mēs jau sākam runāt par to, kā uzsākt partnerību arī jo ekonomikas un tirzniecības sfērā. Paldies! Now we try for the last two questions. Pēdējie divi jautājumi. Uh Kelam kungs. Madam, high representative in. Augstās pārstāvs kundze. Jūs atstājat uz manu iespaidu uh, par centieniem sadarboties ar Irānu, bet vēl gaidīšu no jums, kā apturēt Putinu jau šobrīd. Eiropas sankcijas atpaliek no Putina gājieniem. Maskava nosaka darba kārtību, bet mēs tikai reaģējam. Nevaram ne apturēt, ne novērst to, kas tiek darīts. Vai jums neliekas, ka mums nepieciešams nosodīt pirmkārt jau Krievijas agresiju, viņu doktrīnu, kas aizstāv tautiešus ārzemēs šāda doktrīna arī ir novedusi pie pašreizējās situācijas. Otrakārt, aizstāvēt Ukrainu. Kā mēs varam pamatot, e, atteikt ieroču atbalstu valstī, kas mums ir draudzīga, bet tāpat laikā citas dalība valsts pārdod agresoram karakuģus. Ja tas nepārkāp sarkanās līnijas Eiropas principos, tad kas tad īsti tas ir? Paldies! Paldies! Manuprāt, mums visiem ir pilnīgi skaidrs. Es nerunāju tikai par sevi vai dažiem, bet par visiem. Kā jau sākot no krīzes bija skaidrs, kurš par to ir atbildīgs un cik bīstam tas ir ne tikai mūsu kontinentam, bet visai pasaulē. Ar spēku mainīt robežas. Tas ir arī pamats visiem lēmumiem, kurus esam pieņēmuši pēdējos mēnešos. Šeit nav nekādu šaubu. Es domāju, tas ir skaidri jāpasaka. Lai kāda būtu arī mūsu politiskā piedarība vai dalība valsts, personīgie viedokļi nevienam nav šaubu, ka okupējot vai anektējot valsts, citas valsts daļu vai mainot tās robežu vai ievedot savu karaspēku citā valstī, ir startautisku principu pārkāpšana. Šos principus mēs visi esam pieņēmuši un tie ir kā pamats mūsu darbam. Bet galvenais ir tas, kā mēs panāksim to, lai Putins apstātos. Un uz šo jautājumu Mums ir nepieciešams atbildēt pēc būtiskas diskusijas, padziļināts diskusijas, pirmkārt jau ar mūsu draugiem Ukrainā. Man pirmais un galvenais uzdevums ir sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem, jo pirmkārt viņi ir tie, kas ir uz vietas, viņiem ir šis konflikts viņu teritorijā, un viņi ir tie, kuriem mēs cenšamies izstrādāt šo stratēģiju, lai to apturētu. Mēs esam pieņēmuši sankcijas, vai sankcijas ir efektīvas eh, attiecībā par Krievijas ekonomiku? Jā. Jā, manuprāt, Krievijas ekonomika sāk ievērojami ciest no tām. Vai, ja jautājums ir vai mūsu izdarītās izvēles ir atstājuši ietekmi uz eh, Krievijas ekonomiku, jā, vai tad ietekmē Krievijas politiskos lēmums, nu, tur, es domāju, vēl ir jautājuma zīme. Un arī Ukraiņi paši vēl uz to nav atbildējuši. Tad, kad viņi šobrīd saka, ka mums ir jāturpina strādāt, cenšoties atrast politisku risinājumu. Līdz ar to mans atsauces punkts būtu atbalstīt eh, prezidentu Porošenko pūles un vienoties ar viņiem par mūsu veicamajiem pasākumiem. Paldies, Alojs Peterle. Labvakar, komisārs amat kandidāts kundz. Kā pēdējais runātājs, es vēlētos, lai jūs esat ne tikai augstā pārstāva, bet arī spēcīgā Eiropas Savienības pārstāva. Jūs pieminējat Rietumu Balkāns. Kāds būs jūsu prioritāte sadarbībā ar komisāru Hānu, lai mainītu asimetrisko situāciju Balkānu valstīs saistībā ar viņu Eiropas virzību. Vai jūs uzskatāt, ka kāda no kandidātu valstīm ir gatava tālākam solim? Kāds ir jūsu skatījums uz Turciju? Jūs jau pieminējāt Indiju, vai varat mazliet vairāk pastāstīt, ko darīsiet, lai padziļinātu sadarbību ar Indiju, kuru es aizvien vairāk uzskatu par strateģiski svarīgu Eiropas Savienības partneru valsti, Protams, ka tāds pats jautājums man būtu arī par Japānu. Paldies. Paldies. Vispirms par Balkāniem. Paldies, ka pēdējais jautājums ļauj vismaz par to man atbildēt. Manuprāt, nebūtu godīgi izvirzīt Balkānos vienu prioritāti. Pievienotā vērtība no ceļa uz Eiropas Savienību ir arī sasniegtais mērķis un viss process un visām saitēm, kas tur pastāv vieglāk ir doties no vienas eh, gal, valsts galvaspilsētas uz Vīni vai eh, citām Eiropas Savienības galvaspilsētām, nevis eh, savā starpā ceļot no vienas Balkānu valsts galvaspilsētas uz otru. Tas nav integrēts reģions pats par sevi, ja mēs pie tā nestrādāsim. Tāpēc es neizvirzīšu tikai vienu prioritāti, bet tāpat laikā es labi apzinos, ka mums ir ļoti atšķirīgas situācijas, kas ir arī atšķirīgi jārisina. Uh, Es teiktu, ka pirmā prioritāte ir Bosnija-Hercegovina pēc vēlēšanām, lai nodrošinātu, ka izaugsmas potenciāls tiek īstenots. Sarunas ar Serbiju un Kosovu Tātad tehniskā līmenī sarunas ar Serbiju un Kosovu arī no, ļoti labi e, risinās. Tikko būs valdība Prištinā, tas virzīsies uz priekšu. Albānija, manuprāt, ir unikāls iespējas īstenot reformas. Melnkalnē, protams, ir augsti sarakstā par bijušo Deneslāvijas Republiku Maķedoniju. Nosaukuma jautājums, protams, politiskā vēlme atrisināt šo situāciju ir jāatrod. Un cerams, ka neaizmirs nevienu no šīm valstīm. Es jau par Turciju izteicos iepriekš, to es sacīju no jau sākuma uzrunā, pieminot paplašanāšanās politiku. Vai Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai? Es domāju, ka mums visiem jābūt gataviem. Lielais izaicinājums ir panākt, lai šī politika strādātu un reformas tiktu īstenots. Tas ir mūsu interesēs, lai, un arī viņu interesēs, lai šīs reformas tiktu īstenots. Mums jābūt gataviem kopā. Paldies! Tagad, Mogherini kundze, jums vārds noslēguma uzrunai. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I, uh, I don't have... Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos. Es eh, tiešām es, es esmu laikam vienīgā no visiem uzklausītajiem komisāru kandidātiem, kas eh, nav iesniegusi rakstisko runu. Eh, tad iedomājieties, ka manā rīcībā nemaz nav tik daudz šī rakstiskā materiāla, un tāpēc būšu ļoti īsa un koncentrēta. Es teikšu liels paldies jums visiem par šiem, par šo triju stundu diskusiju Šī doma apmaiņa man ir bijis ļoti vērtīga. Es eh, gatavojos darbam, ja jūs pieņemsiet attiecīgu lēmumu. Es arī ieguva jaunas zināšanas, labāk sapratu jūsu uzskatus un prioritātes, pat ja nestrādāšu amatā, tad tas bija vērtīgi. Es domāju, ka mums ir milzīgs potenciāls kopā strādāt nākotne. Es esmu pārsteigta. Uh, ka neviens jautājums netika uzdots eh, par to, kā es veidošu attiecības ar parlamentu un ar šo komiteju. Eh, tāpēc atļaušos īsi atbildēt uz šo jautājumu, kaut gan daudz ko rakstīja arī rakstiskos komentāros. Eh, es gribētu apgalvot, ka man ļoti patiktu būt pēc iespējas vairāk klāt jūsu sanāksmē, piedalīties jūsu darbā. Uh, bija ierosinājums, ka, ka mēs tiekamies pirms ārlietu padomes sanāksmēm un pirms un pēc. Es uzskatu, ka tikšanās pirms ārlietu ministru padomes ir īpaši svarīga lieta. Tur mēs varētu diskutēt par prioritātēm, veidot kopīgu vīziju jūs zinat, ka visas eh, institūcijas ir dažādas vai savu statusu un reglamentu, bet eh, man būtu ļoti svarīgi ar jums eh, pirms ārlietu ministru padomēm eh, tieši apmainīties ar viedokļiem, varbūt, ka to varētu nokārtot kaut kādīgi tehniskā līmenī. Un vēl es gribētu arī piedalīties īpašās komitejas sanāksmēs kopā ar jums. Ir problēmas, kā, kā jūs teicāt, ar, ar informācijas vai piekļuvu informācijai, to mēs varētu arī nokārtot un vēl bija atsevišķi jautājumi par deputātu sistēmu. Es runāju ar Junkeru kungu un dažiem citiem komisāriem. Es gribētu vaicāt uh, Hāna kungu, tātad, kas būs aizviet lietotājs, eh, piemēram, Hāna kungs varētu manā vietā dažkārt ierasties, varbūt ne pēc kalendāriem datumiem mēs varētu to plānot, bet pēc saturiskās ievirzes. Mums eh, vienmēr ir vēlēšanās atbalstīt parlamentāro diplomātiju. Es personīgi esmu rīkojusies jau iepriekš un vienmēr tieši tā. Un vēl es gribētu vaicāt. Uh, vai gadījumā, ja es kļūšu par uh, augsto pārstāvi, ne tikai par kandidātu, vai mēs nevarētu vadīt šo mm, procesu kopā ar jums. Uh, turklāt es saprotu, ka jūsu viedoklis par viedokļu apmaiņu ir ļoti pozitīvs, uh, varētu tikties ar delegāciju vadītājiem. Uh, ar komiteju vadītājiem. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi veidot šādu sadarbības saiknes un ir jāmeklē ceļi, kā uh, padarīt iespēju šādi tikties ar komiteju, lai būtu arī politiska kopīga darbība. Un jau no pašsākuma es teicu, ka es Uzskatu, ka ir jāveido centrs, tas būtu tāds tā kā atbalsta references centrs ārējās darbības ziņā, te būtu iesaistīts visas institūcijas, protams, arī Eiropas parlaments. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka mūsu šī vakara diskusija skaidri norādīja, ka izaicinājumi ir ļoti lieli jau pirmajā teikumā pēc augusta Eiropadomas lēmuma es eh, tiešām apzinos, ka izaicinājumi būs milzīgi, un ar katru dienu es uzzinu aizvien vairāk, un par šiem izaicinājumiem eh, tie ir daudz lielāki nekā bija iedomājusies, bet mums ir pieci gadi, lai pie tiem strādātu. Mums ir jātiecas uz augstu līmeni, cerībām ir jābūt augstām, vienmēr domai ir jābūt lielai. Un tālāk komandas darbs, iesaistot visas Eiropas sabiedrības puses, izmantojot labas darba metodes, rādot spēcīgu politisko gribu, es ceru ar līdervadību arī. Es ceru, ka mēs tādā uh, gaisotnē arī varētu panākt vismaz dažu mūsu mērķu izpildīšanos. Es tiešām gribētu strādāt ar jums kopā. Es ļoti ceru uz jūsu atbalstu. Un kā jau es teicu, tas nav pienākums, tās ir politiskās intereses. Es zinu, ka parlamentā ļoti daudz lietas no tām, ko es pateicu šovakar, ir radušas atbalsti. Paldies! Mogherini, kolēģi un kolēģi. Mogherini kundze, kolēģi, kolēģis, paldies visiem. Es domāju, ka mums bija ļoti precīza un īsa sanāksme, kur visur tika pausts ļoti profesionāls viedoklis no visām pusēm. Paldies par jūsu atbildēm rakstiski un arī mutiski, Mogherini kundze par to, kā jūs plānojat organizēt sadarbību starp parlamentu un jums un kā to uzlabot, pat arī izmantot kontrols iespējas, eksanta konsultācijas par strateģiskiem dokumentiem un par lēmumiem, par jautājums par informācijas apmaiņu, par dokumentu apriti un tā tālāk kā tais jau ir ticis eh, savstarpēji pārunāts. Tāpat es uzskatu, ka tie jautājumi, kas saistīti ar Eiropas ārējās darbības dienesta jautājumiem, arī ir ļoti svarīgi. Vienošanās, kas ir panākta daudzās jomās, eh, vēl tiek sagaidīta īstenošana. Tur vēl arī jāskatās, kādā veidā jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem ar šo viena trešdaļa, viena trešdaļa, viena trešdaļa struktūru. Tālāk arī par nosūtīto nacionālo ekspertu jautājumu, tad jautājums ar īpašajiem pārstāvjiem. Tur jau mēs iepriekš organizējām sarunas tāpat arī par eh, krīzes pārvaldību un visaptarošo pieeju. Un, un, un mēs varēsim turpmāk arī padzināt par to runāt, lai panāktu sinerģijas eh, efektu, kas ir nepieciešams starp Eiropas parlamentu padomi, ārējās darbības dienestu un komisiju. Un es domāju, šo sinerģiju mēs arī panāksim izstrādājot lielāku tādu komandas garu starp visām iestādēm. Un es domāju, ka jūs arī e, ļoti aktīvi darbosieties kā komisāri augstā pārstāvu. Paldies, ka jūs visos šajos jautājumos ļoti skaidri paudāt savu apņemšanos. Es domāju, ka mums ir jārunā, kā risināt budžeta jautājumus Tur bija va vairāk eh, jautājumu, tas skaitā par finanšu regulas um, grozījumiem, Mums, lai mēs varētu arī vairāk lēmt par savu finanšu līdzekļu izmantošanu, jo daudzkārt tas eh, atduras pret mūsu pašu nospraustiem birokrātiskajiem no, ierobežojumiem. Es vēlējos jums no sirds pateikties par to, ka bijāt gatava izturēt šo uzklausīšanu neesat palikusi nevienam atbildi parādā un ceru, ka no tā arī augs mūsu savstarpējā sadarbība ar visu komisiju. Ceru, ka šis attiecības būs uz sadarbību orientētas. Rītdien no rīta. Astoņos, nē, deviņos, deviņos. Mēs biroju paplašinātajā sēdē sagatavosim vēstuli par jūsu uzklausīšanas izvērtēšanu. Paldies, ka bijāt gatavi izturēt šo pārbaudījumu. Patīkam vakaru!